Colleagues, can I bring the meeting to order and... Kolēģi, es gribētu saukt jūs pie kārtības. Un sākšu ar informāciju no koordinātora sanāksmes. Pirms sākam balsot, lūdzu klusumu. Coordinators discussed a number of Koordinātori apspried virkni paziņojumu no komisijas un pēc tam pieņēmām lēmumus par Marko Polo programmas paziņojumu rezultātiem un esošo situāciju. Mēs nolēmām uzaicināt komisiju prezentēt šo paziņojumu kaut kur kādā no nākamajām komitejas sanāksmēm. Nolēmām ne rakstīt ziņojumu, bet koordinātori, protams, vēlas zināt, kas notiek ar Marko Polo programmu, un tādēļ eh, nolēmām uzaicināt komisijas pārstāvi, lai eh, izklāstītu situāciju. Tālāk par atzinumiem. Runājot par struktūru fondu atzinumu Par to būtu jāuzraksta priekšstādātāja vēstule, nevis zaļo grupas sagatavots atzinums. Jo trūkst laika, un viedoklis bija tāds, ka šis atzinums vienkārši ir jāraksta priekšsēdētāja vēstules formā, un zaļo grupa atgriežas tātad rindā augškalā. Tālāk klimatu un enerģijas politika ka nolēmām nerīkoties e, pilsonības e, gada ziņojums un e, ekosoku ziņojums un reģionu ziņojums par 25. pāntu mm, arī esam nolēmuši neveikt nekādas darbības, un tieši tāpat arī par pārējiem dokumentiem, ieskaitot ekosoka ziņojumu par regulu 2933 un uh, atjaunīgo enerģiju progresa ziņojumu un web uzņēmēji ES ziņojumu. Nu, tagad atradīšu savu pareizo tējas maisiņu, nedaudz pacietieties. Nu, tad nolēmām arī neuzsākt nekādas darbības attiecībā uz darba dokumentu. Vadlīnijas par Eiropas Savienības normu piemērošanu valsts atbalstam, kā arī nolēmām e, neveikt nekādas darbības sakarā ar apvienoto ziņojumu par Serbiju, par turismu darba grupu. Esam paredzējuši Fidanskungas ziņojumu, bet esam nolēmuši, ka darba grupa sāks apaļos galdus, sākot ar septembri. Deputāti caur sekretariātu iesniegs savus priekšlikumus, tā kā Ja jūs saņemat no sekretariāta kaut ko par šiem apaļiem galdiem, tad jums attiecīgi arī ir jāatbild. Eh, zaļo grupa vēlas apskatīt mutisko jautājumu par kabatāžu pa autoceļiem. Un uh, uzzināt, kāda ir komisijas plāna šajā sakarā par 14. gada budžetu, pilotu projektu un sagatavošanas e, darbības, tika pieņemts lēmums apstiprināt projektu sarakstu un nosūtīt e, komisijai izvērtēšanai, uh, salīdzinot ar esošajiem pilotu projektiem. Tāds bija Durānas kungs ieteikums par komitoloģiju. Tā tad tiek prezentēti divi deleģētie akti. Un Olīri kungs prezentē divus deleģētos aktus, kas ir balstīti uz ITS direktīvu. Pirmkārt par uh, drošām autostāvvietām smagajām automašīnām un vispārīgas satiksmes informācijas sniegšana. koordinātori uzklausīja arī to, ka arī par jaunu informāciju, kas tiks iekļauta tālāk SND grupa cēla jautājumu par to, ka autovadītāja tiesības un apliecības, apliecība būtu jāpieno vienā dokumentā ar attiecīgajām funkcionalitātēm, un tikā kundze ir referente. Viņa nāks klajā ar ziņojumu un aicinās atsaukt eh, tās priekšlikumu, jo tas viss ir eh, jau iespējams tahografā. tahografā. Eh, Tā tad tik tālu mūsu izskatītie jautājumi, vai kādam ir jautājumi? Nē, tad pieņemam. Pāriem pie nākošā darba kārtības jautājuma. Un tā, protams, ir balsošana. Vai visiem ir balsošanas kartes? Es zinu, ka tikau kundzē nav. Vai vēl kāds ir aizmirsis savu balsošanas karti? Tātad tikai tikau kundze, labi. tad pieņemsim tikai e, viņas apliecinājumu manuāli. Tā, sākam kontrolas balsojumu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Šķiet, ka neviena liekā nav. Tad viss notiek noteikumu ietvaros. Nu, un ja kas būs ne tā kā vajag, mēs, protams, to norādīsim. Sāksim. Sāksim ar eh, direktīvu par ostu valsts kontroli. Esmu referents, un tā ir teksta apstiprināšana, eh, kas notika aprīlī. Sākam balsot elektroniski, tātad ostu valsts kontroli. Tagad gan daudz partijai ir viens liekas. Es jau domāju, ka tik skaisti jau viss nebūs. Vai nu Koordinātoriem, man liekas, jāpadomā, vai kaut kādas dzeltenās sarkanās kartītes izsniegt vienam otram deputātam. Beidzam balsot. 37 par 1, pret neviens nav atturējies pieņemts. Nākošais. Atzinuma projekts tikā kundze uh, uz balsi nepieskaitīja, jā, tagad pieskaitīja. Tātad regulas priekšlikumam par uh, florētajām siltumnīca efekta gāzēm. Paņokungs ir referents. Sākam ar 40. grozījumu. Kas par? Pret atturas. Pārbaudām 40. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Tikā kundze ir dabūjusi kartīti, lieliski viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 22 par 17 pret pieņemts. 41 par. Pret atturas pieņem 42 par. Pret atturas pieņemts 43 par. Pret atturas pieņemts, 44 par, pret, atturas pieņemts, 7 par, pret, atturas pieņemts, 46 par, pret, atturas. Pārbaudām 40. Tātad pārbaudam 46. grozījumu elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 47 par, pret, atturas. Pārbaudam 47. To. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 48 par pret atturas noraidīts. 49 par pret atturas noraidīts. Tālāk 50, 51, 54 par pret atturas noraidīts, 11, 8, 9 par, pret atturas pārbaudām 11, 8 un 9, sākam balsot. Likās, ka pieņemts un tomēr. Beidzam balsot. Noraidīts.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 pret atturas noraidīts, 59 par pret atturas noraidīts, 15 par pret atturas pieņemts, 16 par pret atturas. Pārbaudam 16. sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 17. par. Par 17. Pret. Atturas noraidīts. 60. par. Pret. Atturas noraidīts. 61. par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 pret atturas pārbaudam 70. lūdzu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 71 par pret atturas pārbaudam Pārbaudām 71. ja nu ir līdzīgs balsojums kā par 70. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 69 par. Pret. Atturas. Pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 72 par pret atturas pārbaudam. Šķiet, ka tāds pats eh, pārsvars. Nē, EPP izmainīs savu balsojumu skaidrs, tad pieņemts. 73 par pret atturas pieņemts, 74 par pret pret atturs pieņemts, kompromiss viens par pret atturas pieņemts, 83 par pret atturas pārbaudīsim, bet pa, eh, šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudam. Viss nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. 84 par, pret, atturas, pieņemts. 85 pa, atkrīt, 86 par, pret, atturas, pārbaudam 86. Sākam balsot. Beidzam.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 Nu, gribat pārbaudīsim, šķiet, ka ir redzams, kas balsojas, bet, nu labi, balsojam vēlreiz par 21. elektroniski, sākam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 87 par. Pret. Atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet varam pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 88 par. Pret. Tātad vēlreiz par 88 par. Pret. Atturas. Un pārbaudīsim vēlreiz. Labi, ka es neesmu vidus komitejas priekšsēdētājs, viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 89 par. Pret. Atturas. Pārbaudam 89. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 90. ar tehnisku piezīmi par pret atturas pārbaudam 90. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 91 par pret atturas pārbaudam noraidīts. Kompromiss divi par, pret, atturas, pieņemts. 95 par, pret, atturas, pieņemts. 96 par, pret, atturas, pieņemts. 97 par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim 97. sākam balsot. Likās jau, ka pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. 98 par. Pret. Atturs. Pārbaudam 98. To izskatās, ka norādīts un tomēr visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 99 par pret atturas. Noraidīts. It's ridiculous for an opinion. <laughs> Make it a final vote. 100 those in favor. Simtais par, pret, atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Simto, visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 101 par pret atturas noraidīt 102 par pret atturas noraidīts 103 par pret atturas noraidīts 104 par pret atturas noraidīts 105 par pret atturas noraidīts 106 par pret atturas noraidīts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 atturas noraidīts. 112 par pret atturas noraidīts. 113 par pret atturas noraidīts. 22 par pret atturas pieņemts. Sestais pa, atkrīt. Nē, tomēr jābalso par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. 24 par pret atturas pieņemts. 116 ar tehnisko piezīmi par pret atturas norādīts. 117 par pret atturas pārbaudām 117. liekas, ka pieņemts, bet jāpārbauda. 117. Beidzam balsot. Pieņemts. 120 par pret atturas pārbaudām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 pret atturas noraidīts. 122 par pret atturas noraidīts. 118 par pret atturas pārbaudām 118. Izskatās, ka noraidīts un tomēr. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 119. par pret atturas pārbaudām 119. ļoti cieši balsojums, tā kā pārbaudīsim 119. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 45. Nē, tas atkrīt. 121 par. Pret. Atturas noraidīts. 27 par. Pret. Atturas. No, pārbaudīsim 27. grozījumu. Liekas, ka noraidīts. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 28 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 123 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 126 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 127 par. Pret. Atturas Noraidīts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. Tālāk ejam uz pirmo grozījumu par pret pret. Tātad vēlreiz pirmais par, pret. Nu, pārbaudīsim pirmo. Liekas, ka ir pieņemts. Tomēr pārbaudīsim. Beidzam balsot. Otrais par, pret, atturas Liekas, ka vairākums tāds pats, un tomēr ļoti cieši balsojam, tādēļ jāpārbauda. Mm, beidzam balsot. Pieņemts trešais grozījums par pret atturas. Pārbaudam arī trešo. Gribu būt drošs. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts un noslēguma balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 29 pār 12 pret 1 atturējies. Apsveicu paņokungu.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 pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 19. grozījums ar mutisku grozījumu, vai kādam ir iebildumi pret mutisko grozījumu. Tad balsojam, kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 23. kas par pret atturas noraidīts, 25. kas par pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši beidzam balsot? Un grozījums ir pieņemts. 27. kas par pret atturas noraidīts. Piektais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Tagad 35. grozījums kas par pret atturas pieņemts. Reģī 4, kā papildinājums 35, kas par pret atturas pieņemts. 36, kas par pret atturas pieņemts. 37, par pret atturas pieņemts. 40, par pret atturas noraidīts. 39. par pret atturas pieņemts. 38. kā papildinājums 39. kas par pret atturas. Pārbaudīsim balsojot elektroniski par 38. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņēmts. 41. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 42. par? Pret. Atturas noraidīts. 44. par? Pret. Atturas pieņemts. 43. kā papildinājums 44. kas par pret atturas pieņemts, 45. kas par pret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 pret atturas pieņemts. 51. kā papildinājums ar vārdiem, kā tak e, nodokļu priekšrocības, kas pār pret atturas noraidīts. 53. grozījums ar mutisku grozījumu vai kādam iebildumu pret mutisko grozījumu, ja ne, tad balsojam, kas par pret atturas norā, pieņemts. 54. kas pār pret atturas pieņemts. 55. kas pār pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski pār 55. grozījumu. Man izskatījās, ka pieņēmts, bet nebija īsti skaidrs. Vai visi nobalsojuši beidzam balsot? Un grozījums ir noraidīts. 56. kas par pret atturas pieņēmts, 57. par pret atturas noraidīts. Piecdesmit astotais par pret atturas pieņemts, 59. par pret atturas pieņemts, 60. par pret atturas pieņemts. Zvejniecības komitejas sastais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Devītais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 65. kas par pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski par 65. grozījumu. Paldies, e, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot un grozījums ir pieņemts. 67. kas par pret atturas pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts. 70. par pret atturas noraidīts. 71. kas par pret atturas pieņemts. Regī 11. Tātad, uh, uh, kas par pret atturas pieņemts, 72. kas par pret atturas pieņemts, 73. kā papildinājums 72. kas par pret atturas pieņemts. Devītais A kompromiss, kas pār pret atturas pieņemts. 75. kas pār pret atturas pieņemts. Dalītais balsojums par 78 grozījumu, kas par pirmā daļa, kas par, kas pret atturas pieņemta. Tagad otrā daļa, kas par pret pret atturas pieņemta. Regija 9, kas par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 80. kas par pret atturas pieņemts, 81. par pret atturas pieņemts, 82. kas par pret atturas pieņemts, 83. kā papildinājums, kas par pret atturas pieņemts, 84. kas par pret atturas. Pārbaudīsim balsojot elektroniski par 84. grozījumu. Izskatās, ka kā sākam jau pagurt un vairs kolēģi neceļ rokas balsojot. Labi, beidzam balsot. Un grozījums ir noraidīts. Groša kungs, jūs vēlējāties pārbalsot 83. grozījumu kas bija kā papildinājums, sākam balsot elektroniski par 83. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Jā, labi, beidzam balsot, un grozījums ir pieņemts. 11. kompromiss, kas pār pret atturas pieņemts. 89. kas pār pret atturas pieņemts. 90. kas pār pret pret atturas pieņemts. 12. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 93. kas par pret atturas šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski par 93. grozījumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot un grozījums ir pieņemts. 13. kompromiss, kas pār pret atturas pieņemts. 14. kompromiss, kas pār pret atturas pieņemts. Piecpadsmitais kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. Sešpadsmitais kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. 108. kas par pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski par 108. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts. 109. kas par pret atturas noraidīts. 17. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Regi 5, kas par pret atturas pieņemts. 112, kas par pret atturas pieņemts. 113. grozījums ar mutisku grozījumu. Vai kādam ir iebildumi pret mutisko grozījumu? Ja tādu nav, tad balsojam, kas par pret atturas pieņemts. 113 14. kas par pret atturas pieņemts. 115. ir tikai uh, lingvistisks. Tagad balsojam par noraidīts. Uh, Zvejniecības trešais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 116. grozījums, kas pār pret atturas. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Šķita, ka noraidīts, sākam balsot par 116. grozījumu. Beidzām balsot, un grozījums ir noraidīts. Regija septiņi, kas par pret atturas noraidīts, 118. par pret pret atturas pieņemts, 119. par pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski par 119. grozījumu. Beidzam balsot un grozījums ir noraidīts. 120. kas par pret atturas pieņemts. 121. ir lingvistisks grozījums. Zvejniecības septītais, kas par pret atturas pieņemts. Sēniecības astotais, kas par pret atturas pieņemts. Zvejniecības devītais, kas par pret atturas noraidīts. 123. kas par pret pret atturas noraidīts. 124. Eh, ir jābalso pa daļām. Balsojam par pirmo daļu, kas par pret atturas pieņemts tagad var pieņemt, ka līdz ar to otrā daļa atkrīt. Nē, mums tomēr par to jābalso. Nu, labi. Labi. Jā, jā. Jums taisnība. Tātad, kas par otro daļu? Kas pret? Atturas arī pieņemta. Man nav īsti skaidrs, par ko tad mēs nobalsojām, bet, nu, rezultāts ir. Mēs gribējām izņemt piesardzības principu un pēc tam to atkal iebalsojām atpakaļ. Nu, labi. Regi desmit, kas par pret atturas noraidīts. 18. kompromis, kas par pret atturas pieņemts. 126. kas par pret atturas atturas noraidīts, 127. kas par pret atturas pieņemts. 128. balsojums pa daļām aicina, uz ko, aicina komisiju un mikroorganismus. Tāda nu ir kā pirmā daļa. Bet, nu, kāds jau noteikti zina, kādēļ tas tā ir uzrakstīts Alde varbūt zina. Kas ir par mikroorganismiem? Kas pret? Atturas un pieņemta šī pirmā daļa. Otrā daļa. Un, un izmantot pārvaldību. Kas par otro daļu? Kas pret? At Balstojam vēlreiz. Kas par pirmo daļu? Otro daļu. Kas par? Kas pret? Kas atturas pieņemta? 129. kas par pret atturas noraidīts. 131. kas par pret atturas man šķiet, ka pieņemts, bet mums būs tomēr jāpārbauda balsojot elektroniski par 131. grozījumu. Beidzam balsot. Div, jā, pieņemts šis grozījums. Tagad apsvērumi. Otrais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Trešais, kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas noraidīts. 19. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 7. grozījums, kas par pret atturas. Vai varam balsot elektroniski, lai pārbaudītu rezultātu? Sākam balsot par 7. grozījumu. Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts. Astotais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais par pret atturas noraidīts atsauces. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad uh, noslēguma balsojums. Sākam balsot uh, elektroniski vai nu ar vai bez mikroorganismiem. Uh, visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un 38 pār 5 pret, līdz ar to Tas ir apstiprināts un sveicam Danelisa kungu, mūsu referentu. Maisners kundze, varbūt mēs vispirms varētu balsot pa priekšu par savisārs kundzes grozīm, jo viņai ātrāk jādodas prom. Ja neviens neiebilst, tad varam balsot vispirms par savisārs kundzes um, ziņojumu. Viņa, nu, mē, mēs jau. Uh, tieši jūsu dēļ piekritām, kaut arī tas bija liberāļu lūgums, bet tā kā jūs to lūdzāt, tad mēs piekritām šim lūgumam. Tātad Savisāras kundzes groz, eh, ziņojums. Tas ir pēdējais ziņojums, par ko mums būtu jābalso. Tātad pēdējais numur 19 darba kārtībā. Jā, tas tas plānākais uh, dokuments tiešām. Vai visi gatavi balsot? Visiem ir balsojuma saraksts. Tātad pirmais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Pirmais grozījums. Kas par? Ā, tas atkrīt vai? Saka priekšsēdētājs. Te ir tā iekrāsots, ka nevar neko saprast. Tā tad otrais kompromiss tagad. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Trešais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Astoņpadsmitais grozījums. Par. Pret. Atturas noraidīts. 19. par pret atturas pieņemts, 20. par pret atturas pieņemts, 4. par pret atturas pieņemts, 21. par pret pārbaudīsim balsojot elektroniski. Balsojam par 21. grozījumu. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais, kas par pret atturas pieņemts. 22. atkrīt, 23. kas par pret atturas noraidīts. Sestais par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par pret atturas vai varam pārbaudīt balsojumu rezultātu. Balsojam elektroniski par ceturto kompromisu grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un eh, kompromiss ir noraidīts. Tagad septītais grozījums, kas par, kas par, pret, atturas arī noraidīts. 24. kas par, pret, atturas noraidīts. Piektais kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. Devītais, kas par, pret, atturas Pārbaudīsim, balsojot elektroniski par devīto grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts desmitais, kas pār pret atturas pieņēmts. Un noslēguma balsojums. Sākam balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 pār, viens pret, neviens nav apturējies. Apsveicam Savisārs kundzi. Okay. Change of shift again up here because we now go on to Mr. Coons. Labi, tālāk pārējiem pie Kūnas kunga ziņojuma. Nu, tas nav garš, tajā ir tikai 39 lapuses.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 Mehānisko transporta līdzekļu un to piekap eh, periodiskās tehniskās apskates nav pārāk pretrunīgs. Nu, tur tā tikai 20 lapus ar balsojumiem. Tātad 3, 7, 3, 8. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts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 atturas. Pārbaudām 3A. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. EPP viens liekas. Nē, tagad ir viss kārtībā. Beidzam balsot. Pieņemts. 3B atkrīt. Kompromiss 4. Kompromiss 4. Par pret atturas pieņemts. 121. Par pret atturas pieņemts. 122 par pret atturas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 Nē, priekšsēdētājs sevi labo septīto kompromisu pārbaudam. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 174 par pret atturas noraidīts. 19 par pret atturas pieņemts. Imko 31. Vai tas tagad atkrīt? Simt septiņdesmit pieci ieskaitot tekstu uh, apakšā traknējā grupā par pret, atturas pieņemts. 178 par pret, atturas. Pārbaudām 178. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Un pieņemts. 21. Tātad 21, 197 ident, un tie pārējie visi identiski par pretatturas pieņ. Nē, pārbaudam visu šo bloku, sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemt. 207 par pret atturas noraidīts. Imko 34 par pret atturas pārbaudam Imko 34. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 209 par pret atturas noraidīts. 22 par pret atturas pārbaudam 22. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 par. Nē, 179 nākamais. Par, pret, atturas. Nu, mēģinām vēlreiz 179. Es saprotu, balsošana gara, bet rokas ir jāceļ. Par, pret, atturas atturas pieņemts. Divdesmit trešais. 112, 213, 214, visi kopā par pret, atturas, pārbaudams, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt divdesmit trīs. Pa daļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa atsaukt. Un tad kāpēc balsojums pa daļām, ja ir tikai viena daļa? Labi, 181 vai tā? Par, pret, atturas, pārbaudām 181. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 225. par pret atturs noraidīts. Tātad piektais pants un visi tie grozījumi par pret atturas pieņemts. 232 un 233 eh, kopā par pret atturas pārbaudam. Šķiet, ka pieņemts un tomēr pārbaudam. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 37,22 par pret, atturas, noraidīts. 238. par, pret, atturas, noraidīts. 239. par, pret, atturas, noraidīts. Trīsdesmit astoņi, imko trīsdesmit astoņi par, pret, atturas, pieņemts. 241. ar mutisko grozījumu, kas ir pievienots. Vai ir kādi iebildumi pret mutisko grozījumu? Ja nē, tad balsojam ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Imko 39 par pret atturas pieņemts. 243 par pret atturas noraidīts. Imko 41 par pret. Pārbaudam Imko 41. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Norādīts. Itra 24 par pret Pārbaudām itre 24. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 244 par. Pret. Atturas pieņemts. 245 par pret atturas pieņemts. 246 par pret atturas šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim 246 par Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Info 42 par pret atturas pieņemts, imko 40 par pret atturas pieņemts, 26 Tagad virknē grozījumu atkrū, atkrīt, tagad 249 par pret atturas pieņemts, 250 par pret atturas pieņemts, 252 par pret atturas pieņemts, 200.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 atturas pieņemts, 277 atkrīt, 280 par pret atturas pieņemts, 281 par pret atturas pieņemts, 282 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 9 par pret atturas pieņemts, Kompromis 10. Par pret atturas pieņemts. 4 identiski grozījumi, 35, 51, 307, 308, 30. Kas par pret naturs pieņemts?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 atturas noraidīts, 68 uh, eh, par pret atturas pieņem. Atvainojos, noraidīts. 337 par pret atturas noraidīts, 338 par pret atturas noraidīts, kompromiss 11 par pret atturas. Pārbaudām 11. kompromisu, sākam balsot. Here we go. <laughs> Has everybody voted? Visi nobalsojuši. 11. Kompromiss viss nobalsojuši. Pieņemts. Tā, 341. papildinājums par pret atturas. Pārbaudām 341. Nebija ļoti skaidrs. Esam nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 345. par pret atturas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 pret atturas pieņemts 322 par pret atturas pārbaudam 322. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Un pieņemts. Imko 70 par pret atturas noraidīts. 323 par, pret, atturas, pieņemts. 353 par, pret, atturas, pieņemts. 324 par, pret, atturas, noraidīts. Pie apsvērumiem. 43. grozījums par,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 pret, atturas, pārbaudām, šķiet, ka pieņems. Un tomēr 48. grozījums. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Un noraidīts 44. par pret. Pieņemts 49 par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 Ceturtais par pret atturas pieņemts. Septiņi par pret atturas pieņemts. Simko astoņi par pret atturas pieņemts. Sestais un septiņas piektais kopā par pret atturas noraidīts. Itra 6 par pret atturs. Pārbaudām itre 6. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 77 par, pret, atturas, 7 par, pret, atturas, nu, pieņemts, 78 par, pret, atturas, pieņemts, imko 9 par, pret, atturas, pieņemts, 83 par, pret, atturas, norēdīts, 84 par, pret, atturas, pieņemts,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 atturas pieņemts. Imko 14 par, pret, atturas noraidīts un galīgais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 33 pār 7 pret neviens nav atturējies. Un tagad balsojam par eh, normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 32 pār 6 pret neviens nav atturējies pieņemts apsveicam Kunis kungu par viņa ziņojumu. Un pāriem tālāk pie Senilovas kundzes ziņojuma. Okay, let's go. We, we're behind time apparently, so let's go. Labi, pārējām pie Senelaus kundzes ziņojuma. Mēs laikam jau esam nedaudz aizkavējušies, atpaliekam no grafika. Priekšsēdētāji kungs, es balsojuma sākumā gribētu paziņot, ka es vēlos atsaukt savu 105. grozījumu. Paldies, Grīsbeks kundze, ņemsim to vērā. 31. grozījums, kas par? pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. Desmitais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 4. un 11. kas par pret atturas pieņemti. Otrais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Tagad pārējām pie otrā bloka. Tātad visi šeit grozījumi, kas te ir uzskaitīti, kas par otro bloku pret atturas izskatās, ka noraidīts, bet balsosim elektroniski, lai pārbaudītu rezultātu. Vai visi nobalsojuši beidzam balsot? Pieņemts. Tagad pārējām pie trešā bloka. Pie nākošā bloka 59, 60, 1, 2, 3, kas par pret atturas. Pārbaudīsim, valsojam elektroniski par nākamo bloku. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais bloks 53, 58, 64. Kas par šiem grozējumiem? Pret. Atturas pieņemts. 66. Kas par? pret, atturas, pieņemts. 14. balsojums pa daļām, pirmā daļa, tehniskās uh, inspekcijas uz ceļiem, otrā daļa ir atsaukta, tad balsojam par pirmo daļu, kas pār pret atturas pieņemta. Trešais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 73. kas par pret atturas pieņemts. 15. kas par pret atturas pieņemts. 75. kas par pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski par 75. grozījumu. Vai visi nobalsojuši, beidzām balsot? Pieņemts. 76. kas par pret atturas pieņemts. Tagad pārējām pie 4. grozījumu bloka. Septiņdesmit septītais, septiņdesmit astotais, septiņdesmit devītais, sešpadsmitais, kas par šiem grozījumiem, kas pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 99. grozījums ir lingvistisks, tādēļ balsojam par simto, kas par, kas pret atturas noraidīts. 101. kas par pret atturas vai varam pārbaudīt elektroniski. E, balsojam elektroniski par 101. grozījumu. Beidzām balsot. Grozījums noraidīts. 102. kas par pret atturas Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Izskatās, ka noraidīts, bet balsojam elektroniski par 102. Visi ir nobalsojuši, beidzām balsot. Un tiešām grozījums ir noraidīts. Jā. 103. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 104. Kas par? Pret atturas uh, pārbaudīsim, balsojot elektroniski 104. Visi ir nobalsojuši, beidzām balsot, un grozījums ir noraidīts. 107. kas par pret, atturas, Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Izskatās, ka pieņems, bet pārbaudam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts. Tagad septītais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 115. Kas par? Pret. Atturas pieņemts.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 atturas noraidīts. 118. par pret atturas pieņemts. 119 par pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski. 119. grozījums. Noba visi nobalsojuši, beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 120. par pret pret atturas pieņemts. 122. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 122. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 121. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 23. grozījums par pret atturas pieņemts. 124. kas par pret atturas pieņemts. 125. kas par pret atturas noraidīts, 126 par pret atturas noraidīts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 135 par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 123. Tikai pirmā daļa, jo otrā daļa atkrīt. Tātad, kas par pret atturas vai varam pārbaudīt balsojot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot un šīs uh, grozījums noraidīts. Nākamā lapusi tagad uh, 141. 141. Kas par pret atturas pieņemts? 12. Kas par pret atturas pieņemts? 13. kas par pret atturas noraidīts. 143. par pret atturas pieņemts. 144. ir, a, a, nav atsaukts. 144. par pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski. 144. grozījums. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Un grozījums pieņemts. Um, nākamais. Tātad uh, iepriekšējais tika pieņemts, pēc tam ir atsaukts 145. grozījums, kas par pret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 pret atturas pieņemts, 157 par pret atturas pieņemts, 159 par pret atturas pieņemts, 160 par pret atturas pieņemts. 161. ar mutisku grozījumu vai kādam iebildumu pret mutisko grozījumu. Ja nav, tad balsojam, kas par pret atturas pieņemts. Pirmais, kas par pret atturas pieņemts, 36. par pret atturas pieņemts, 45. par pret atturas pieņemts, 4. par pret atturas pieņemts. 4. Pārbaudīsim, labi, balsojam elektroniski par 4. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 46. Kas par pret atturas pieņemts. 50. atkrīt, tagad 47. par pret atturas pieņemts. 6. par pret atturas pieņemts. 7. par pret atturas pieņemts. 8. par pret pret atturas pieņemts. 48. par pret atturas pieņemts. 9. par pret atturas pieņemts. 49. par pret atturas pieņemts. Noslēguma balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un 34 pār 5 pret šis ziņojums ir apstiprināts. Un tagad par normatīvo rezolūciju balsojam. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 32 pār 5 pret. Neviens nav atturējies. Arī pieņemta rezolūcija, apsveicam Senelovas kundzi un svei, pateicos arī deputātiem par to, ka viņi ir atbalstījuši šo ziņojumu. Tagad nākamais darba kārtības punkts, un mēs esam aizkavējušies par 30 minūtēm, tādēļ mums jāstrādā ātrāk. Dantēna kungs ir zālē un mēs runāsim par. Lūdzu, tie, kas ejiet prom, dariet to klusām. Un tagad runāsim par integrēto paku piegādas tirgu e-tirzniecību Eiropas Savienībā. Dantan, on... Antēna kungs, vai varat sākt runāt, pat ja arī ne visi jūsos klausās, bet mēs vienkārši nevaram gaidīt, līdz zālē iestāsies klusums. Un, diemžēl, cilvēki vēl sarunājas te celiņos. Uh, priekšsēdētāji kungs gādā tie kolēģi pirms desmit gadiem pirkuma internetā bija izņēmumu gadījumi, bet tagad šī nozare strauji attīstās un rāda pēdējo piecu gadu laikā 25% darba vietu. Un, uh, lai šis tirgus strauji attīstās, bet uh, tikai 9% Uh, pircēju un 18% komersantu iepērks pāri robežām. Lielās valstīs tā nav problēma, bet mazām valstīm tā kļūst arvien lielāka problēma. Patērētāji dažkārt arī saņem uh, preces, kas nāk no uh, otras pasaules malas vai no attāliem reģioniem. Uh, šī komercija vispirms integrējas vietējā tirgu un pēc tam attīstās pasaules mērogā, bet ir dažādi struktūrāli šķēršļi, tīpaši paku piegādi, kas traucē šādu attīstību. Un tieši ar pakā, paku piegādi ir saistīta veiksmīga e-komercijas attīstība, un ja ir traucējumi paku piegādē, tad tā, tas arī traucē šīs nozars attīstību šādi, eh, šādas problēmas joprojām pastāv pārobežu tirzniecībā, jo mēs nevaram šobrīd runāt par vietē, vienoto tirgu šajā jomā. Tirgus joprojām ir eh, fragmentēts un dalību valstis nepietiekami sadarbojas savā starpā un notiek pat um, sīva konkurence šajā jomā. Pakāpojumu kvalitāte arī no tā cieši un dažkārt ir arī uh, augstas piegādas cenas pakām. Pirmie cietēji no šīs fragmentācijas ir mazie un vidējie uzņēmumi, kas arī pārstāv lielāko daļu e-komercijas Eiropas Savienībā, un viņiem nav vienkārši iespējas apiet šīs problēmas. Un uh, lielie ieguvēji, protams, ir lielie spēlētāji e-komercijā, uh, Uh, kas uh, nosaka zemākas cenas un var iet vēl tālāk, pakļaujot sev mazos un vidējos uzņēmumus, kas kļūst atkarīgi. Uh, tas ir skaidrojams ar nepietiekamo konkurenci paku piegādē. Bieži vien maziem vidējiem uzņēmiem nav citas izvēles, kā vērsties pie tradicionālajiem pasta uzņēmumiem un komisijai vajadzētu ierosināt vienotus uh, paku marķēšanas un izsekojamības noteikumus Eiropas Savienībā. Ir svarīgi katrā gadījumā, lai nacionālās konkurences iestādes varētu veikt atbilstošu kontroli Eiropas mērogā, un tādēļ ir apsveicama Eiropas pasta pakalpojumu regulātoru uh, Uh, darbība, bet šie pasākumi vēl būtu jāstiprina. Jāsaka, ka patērētājiem bieži vien nav brīvas izvēles, jo e-komersants parasti pats nosaka pakas piegāda, piegādes veidu. Un uh, tādēļ šis piegāžu jautājums būtu noteikti jārisina. Tāpat ir jāinformē par pakāpojumu kvalitāti un par piegādes veidu bieži vien patērētājam šāda informācija netiek sniegta. Tāpat būtu jāinformē patērētājs par pakas piegādas ķēdes izsekojamību, jo bieži vien nav zināms, kur, šis, kur šī pasūtītā prece attiecīgajā brīdī atrodas. Un tas būtu jāsniedz pirkumu interneta vietnē es ierosinu, lai komisija strādātu pie marķējuma uh, izstrādes un par uh, piegāžu sakārtošanu Eiropas Savienībā. Uh, tā varētu uzlabot piegāžu kvalitāti un radīt patērētājos uzticību piegāžu sistēmai Mm, šim sektoram, lai tas attīstītos, ir nepieciešams uzlabot konkurenci, uzlabot izsekojamību un noteikt skaidrāku atbildību visā piegāžu ķēdē. Eh, visiem eh, iesaistītajiem komersantiem ir jāpadara šis Eiropas tirgus efektīvāks un lētāks, lai veicinātu e-komercijas attīstību visā Eiropas Savienībā. Šis tirgus vēl nav sasniedzis briegu, brieduma pakāpi un tādēļ ne visi risinājumi ir iespējami šobrīd, tādēļ būtu jāparedz pasta pakalpojumu direktīvas pārskatīšana vidējā termiņā. Es izplatīšu iesniegšu savu uh, sagatavotu atzinumu projektu tuvāko stundu laikā, un par to mēs diskutēsim 5. septembrī, un ceru, ka mēs uh, radīsim uh, vienot viedokli šai jautājumā. Paldies, Dandēna kungs. Es aicinātu visus runātājus izteikties pēc iespējas īsverņā kundze sociālas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ņemot vērā mūsu kolēģi Dantēna eh, paustos secinājums. Es domāju, ka mums tiešām būs pozitīva un liederīga diskusija un laba sadarbība eh, kopējās interesēs. Es kā ēnu referents sociālas un demokrāta grupas vārdā gribētu izteikt dažus punktus, par ko mums vajadzētu domāt. Komisijas zaļā grāmata, kas tika publiskota pagājušā gada beigās, uh, Uh, iezīmējas e-komercijas attīstības jomā un komisāra Barņē uh, iesniegto tiesību akta priekšlikumu šajā jomā ir milzīgas izaugsmas iespējas uh, maziem un uh, vidējiem uzņēmumiem, bet mēs joprojām saskaramies ar milzīgiem šķēršļiem pārobežu tirzniecībā, tādām kā lik, valodas barjeras, atšķirīga likumdošana patērētāja tiesībās aizsardzības jomā un arī dažādas jā, uh, maksājumu un paku piegādes sistēmas. Ir uh, Uh, tagad uh, piedāvāt risinājumu tieši šim pēdējam punktam, kas ir uh, svarīgi, lai nodrošinātu vienotus pasta pakalpojumus un transporta un loģistikas uh, sistēmu pastāvēšanu, ņemot vērā vides aizsardzības aspektus. Un daži ieteikumi attiecībā uz patērētājiem. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai visa pakalpojuma kvalitātes uzlabošana attiecībā uz uh, paku piegādi, piegādi veikalos vai uh, automātiskās sistēmas darbotos ne tikai pilsētu iedzīvotāju interesēs. Šeit būtu jāīsteno līdzīga pieeja, kā tas ir pasta pakalpojumu jomā, lai eh, lauku reģionu vai attālie reģionu netiktu izolēti. Eh, Past, patērētāji visbiežāk uh, pauž neusticību šādiem pakalpojumiem, baidoties no tā, ka paks varētu pazust vai tikt nozaktas, tādēļ vajadzētu skaidri definēt katra dalībnieka atbildību. Uh, mēs redzējām, cik grūti šis uzdevums ir strādāt pie patērētāju tiesību direktīvas, bet tas noteikti ir jādara, lai atjaunotu at uzticēšanos un arī, lai veicinātu mazējo, mazo vidējo uzņēmumu darbību. Šobrīd, piemēram, Amazon var uh, bez problēmām nosūtīt dažādus sūt, uh, pakas, bet maziem un vidējiem uzņēmiem tas ir daudz grūtāk izdarāms un tas uh, mazina viņu konkurētspēju. Tāpat būtu arī jāpredz vienas pieturas aģentūras, kas sniegtu atbalstu patērētājiem un palīdzētu norisināt, atrisināt strīdus. Šobrīd ir dažādi piegādes pakalpojumu sniedzēji, ne tikai pasts, dažkārt ir apakš uzņēmēji U, it īpaši runājot par pārobežu tirzniecību. Ja mēs runājam par tehniskiem aspektiem, tad ir jāizstrādā Eiropas standarti, lai nodrošinātu sadarbspēju, jāizstrādā kvalitātes standarti un jānodrošina reāla paku izsekojamība. Tāpat nedrīkst aizmirst sociālos aspektus jo tieši šajā pastu piegāžu jomā tiek bieži pārkāpta darba likumdošana, ir tiek eh, piešķirts eh, nepatiesa pašnodarbinātā status un veikti citi eh, pārkāpumi. Tādēļ ļoti jāraugās, lai mēs neveicināt šādas prakses tālāku izplatīšanos, domājot tikai par uzņēmējiem un patērētājiem. Jādomā arī par strādniekiem. Paldies, Maisners kundzē vārds. Paldies, priekšādētājiem. Ne tikai tādēļ, ka man jādodas citu komiteju, bet arī ļoti daudz jau tika par to pateikt. Es runāšu īsi. Ir runa par jaunu tirgu un internetā daudz iepērkas. Protams, ka mēs eh, zinām, ka ir jāņem vērā patērētāja tiesības un arī uh, komersantu vajadzības un uh, transporta uzņēmēju vajadzības. Es domāju, ka daudz kas. Daudz ko pateicu jau iepriekšējā runātāja, es priecājos par sadarbību. Tas arī bija viss, ko šodien vēlējos teikt par to. Paldies! Thank you, Mr. Kramer. Paldies, Kramerkungs. Nā, iet īsi, un mums jāpāriet pēc tam dzel pie dzelzceļiem vēl. Lichtenbergas kundze mūsu ēnu referente ir citā komitejā, tādēļ viņa lūdza mani viņu pārstāvēt. Tirgu raksturo tas, ka pārobežu piegāde reizēm sagādā problēmas, to jau pieminēja. Un uh, ļoti bieži tādi ienesīgi tirgus sektori ir nodalīti vai arī netiek ņemta vērā un uh, cilvēku līdztiesība pret uh, likumu nedarbojas, uh, piemēram, eh, pasta pakalpojumi attālākos reģionos piegādes ir aizkavētas. Mums jānorāda šeit uz to, kādas ir kļūdas. Un mēs šeit skatāmies, kas ir ar vispārējo pakalpojumu sniegšanas direktīvu. Uh, vislētākais piedāvātais Amazon, tas eh, nav, viņi ne tikai lieli nodokļu nemaksātāji, bet viņi patiešām atbalsta sociālo dempingu, un tur ir jābūt noteikumiem. Mums ir vajadzīgas minimālās algas visās Eiropas valstīs. Pašreiz situācija nevar turpināties. Viņu ieņēmumi tiek eh, nogūdīti nodokļu oāzēs, un uh, viņi darbojas tur, kur nav jāmaksā nodokļi, un uh, Amazons ir tāds uh, piemērs, arī Starbucks varētu šeit pieminēt, uh, pret tādiem mums ir jāvēršas arī šajā direktīvā. Viņi nevar vienkārši darīt, ko grib, un uh, būt vislētākie piedāvātāji. Tas viss ir uz darbinieku interešu rēķina. Visā šajā problēma lokā arī klimata aizsardzība un e, izmešu samazināšana ir jāņem vērā ir arī inovatīvas eh, piegādes eh, eh, risinājumi. Piemēram, pasta kases, kas jebkurā laikā ir pieejamas, tur es varu aiziet pakaļ paketē. Dažās pilsētās ir tās variants, bet to varētu paplašināt visu. Protams, arī zaļā loģistika un arī jaunās tehnoloģijas, gan arī vai katram šodien ir mobilais telefons, un es varu saņemt informāciju, ka paciņa ir pienākusi, un tur un tur es varēsiet tā pakaļ šajā uh, tur būs atstāts un nevar aiziet, un veselu nedēļu es varu iet pakaļ, un eh, es varu sakārtot to visu tā, kā tas man izsakādā problēmas. Šādā virzienā mums ir jāstrādā, un mūsu idejas arī ir šajā virzienā. Paldies! Pīlā. Yes, thank you, Chairman. Um, uh, well, we think that the current... Paldies, priekšsēdētājs. Šķiet, ka pašreizējais tirgus strādā diezgan labi. Tirgus ir ļoti konkurētspējīgs un ir daudz operātoru un ir dažādas inovatīvas pieejas, lai varētu veicināt mazumtirdzniecības apmērus. Un acīm redzot, regu, pārmērīgs regulējums var negatīvi ietekmēt izaugsmi un eh, vēlmi tālāk inovēt tirgu un arī piegādātāji ir atbildīgi par jaunu pakalpojumu veidošanu. Un komisija piedāvā virkni direktīvu, kas ir izklāstīts zaļajā grāmatā, kas viss radīs barjeras e-komercijai, kura visdrīzāk dos pircējiem lielāku uzticamību e-komercijai. Tirgus mums patīk eh, jau tagad, bet mēs esam gatavi eh, arī turpināt darbu pie šī priekšlikuma. Paldies, Vils Skundze. No list, so to... Sarakstā vairāk runātāju nav, tad došu vārdu komisijai, arī komisijas pārstāvi nav zālē. Dantēna kungs. Uh, Man ir šāds grafiks uh, paziņots, ka uh, ziņojuma projekts tiks iesniegts komitejā 5. septembrī un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. oktobris un balsojums komitejā notiks 5. novembrī. Ja jūs piekrītat šādam grafikam, tad to arī paturēsim spēkā. Paldies! Tagad mēs esam nedaudz ietaupījuši laiku un pārējām pie uh, otrās daļas viedokļa apmaiņā par dzelzceļu. Varbūt kāds var atrast mūsu referentus tagad, sameklēt mūsu referenci, tīpaši Alkadrāvi un Groša kungu, tas tiešām būtu labi. Could I ask the, uh, Mrs. Wills, do you know if... Vilsas kundze, vai jūs zināt, vai Količek kungs šodien būs vai nē? Nē, viņš šodien nenāks un es uzstāšos viņa vietā. Paldies. Okay, let me go through what I am proposing. The proposal. Nu, tad sāksim tagad uh, darbu pie šā jautājuma. Kārtība tāda pat kā vakar 6 minūtes referentiem, 4 minūtes ēnu referentiem un 2 minūtes deputātiem, kuri vēlas kaut ko teikt, un tad pēc tam arī uzstāsties komisija un sniegs savu pārskatu. Sāk priekšu ar pārvaldību un tirgus atvēršanu vietējiem pasažieru pārvadājumiem Vārcelka Drāvī kungam. Paldies priekšēdātāji, cienījamie kolēģi. Es ļoti priecājos, ka šodien mums būs pirmā viedokļa apmaiņa par uh, tematu, kas atstātu, varētu atstāt lielu ietekmi uz miljoniem pasažieru, jo šeit ir runa par daudziem jautājumiem. Un tie, kas brauko katru dienu, tie galvenokārt šeit ir iesaistīti. Mūsu mēķim ir jābūt rūpēties par to, ka dzelzceļa satiksmes daļa kļūtu lielāka, bet nevis vēl mazāka nekā līdz šim. Dalību valstīs vajadzētu šeit izvērst attiecīgus pasākumus, bet, protams, tas viss nedrīkst eh, tikt ierobežots uz dalību valstu robežām. Mums jau ir pieredze ar šādiem tīkliem, arī dalību valstu līmenī, un mēs esam konstatējuši, ka ir eh, atšķirīga ietekme, ko var konstatēt, un ir eh, jau 20 gadu ir notikuši mēģinājumi veicināt konkurenci konkurenci uh, dzelzceļā, bet uh, bieži vien tas noved arī pie monopola, kas ir valsts uzņēmumi, un tas ir varbūt arī daļai saistīts ar ideoloģiju. Šeit ir jāraugās, lai atrastu zelta vidusceļu, lai nebūtu šāda tīri ideoloģiska pieeja, bet vairāk būtu pievēršanās eh, kvalitātei saglabājot konkurences spēju. Mums ir jāparaugās, eh, kāda pozitīva pieredze ir citās valstīs Tādēļ mums ir jāraugās uz šo jautājumu ar lielu elastību un jāieplāno plānošanas la pārējas laiki dalībās likumdošanā. Un daudzos gadījumos ir jāņem arī vērā, ka ir jānodrošina neierobežot piekļuvi tirgumu, jo pastāv ļoti daudz veci un uh, tādas darba vietas, kas ir valsts ierēģi, un uh, tas ir tāds samērā iesīkstējis mehānismus. Ir jānodrošina brīva piekļuva tirgumu, un uh, tas nodrošinātu arī konkurences spēju tajās jomās, kur vēl darbojas uh, valsts monopolu uzņēmumu, tur vismaz vajadzētu paredzēt vairākas opcijas, vairākas iespējas. Piemēram, Vācijā ir iespējams, ka valsts pieņem lēmumu par šādu atklātu pieju, un uh, pakāpeniski notiek pārēja uz tādu regulējumu, kas ir brīvāks, un tam visam jābūt ir atklātam procesam. Ir jānodrošina arī tajās jomās, kur nav no valsts puses nodrošināts, nodrošināts infrastruktūras bagātīgs piedāvājums, tur tomēr ir jānodrošina piedāvājums arī tur, kur nav valsts ierēģi, valsts darbinieki nestrādā, piekļuve ir jānodrošina dalību valstīs, ir jāsniedz iespēja operatoriem, ja nepieciešams varētu, vajadzētu būt tā, ka um, operatoriem varētu būt arī monopola situācija uz noteiktām līnijām, bet tomēr jāsaglabā, protams, ekonomiskums. Jo vairāk mēs mēģināsim principiālos jautājumos, protams, saglabāt principus, bet ir arī jomas, kurā jārīkojas pragmātiski, atkarībā no situācijas. Ir jābūt struktūrām, kas pieļauj elastību, kas attiecas uz vadību ir jāparādz arī noteikta mobilitāte, noteikta rīcības iespēja dalībvalstu likumdevējiem. Izņēmumiem arī būtu jābūt iespējamiem, piemēram, veidot uh, struktūras, kas uh, nodrošinātu gan dzelzceļa, gan arī inf infrastruktūru, gan aprīkojumu, gan arī operātoru, lai tas paliek vienās uh, rokās, lai tas nebūtu saistīts ar pārlieku lielām izmaksām. Dalību valstīm, protams, ir uh, jāuzliek par pienākumu operatoriem nodarbinātības jomā sociālajā jomā izpildīt eh, noteiktas eh, normas, noteiktas standārtus, un tas viss ir arī jākontrolē. Šai sakarā vēlos vēl teikt, ka iespējams arī pasažieru tiesības vajadzētu uzlabot, tur arī ir jāstrādā noteikumi. Pārobežu sadarbība, protams, arī ir temats, kur jārunā arī par infrastruktūrām, um, vadītājiem, menedžeriem ir jāveido tīkli, likumdevēja, kas izstrādā noteikumus, uh, arī viņiem ir pastiprināti jāsadarbojas un jāsaskaņo sava rīcība. Es jau tagad priecājos uh, par sadarbību par arēnu referentiem, par pirmo viedokļu apmaiņu, un es ceru, ka tas stiprinās kopīgo dzelzceļa sektoru. Un minutes, Mr. Kančan. Grazie, prezidente. Rubīr. Paldies tagad tautas par izvārdā Kančāna kungs. Šī ceturtā pakete dzelzceļiem, tās mērķis ir veidot vienot dzelzceļa tirgu Eiropas Savienībā. Es ceru, ka tas arī būs pēdējais mēģinājums, kas izdosies. Mums ir šeit jāņem vērā trīs iesaistīto grupas. No vienas puses mums ir pilsoņi Pilsoņiem ir tiesības saņemt eh, labākus pakāpojumus, nepieaugot izmaksām, nepieaugot cenām. Protams, ka šeit eh, visas procedūras ir jāpadara pārskatāmākas. Arī sloks eh, valstu budžetiem nedrīkst pieaugt astronomiskos apmēros. pārvaldības jautājumi arī ir eh, jāpārbauda. Un uh, viss, protams, arī ir jābūt, visam jābūt ļoti ekonomiskam. Gribu sniegt šādus komentārus. Pirmkārt, ir jāatver tirgus. Mums ir uh, eh, dalību valstu pasažieru pārvadājumiem jāveido pēc iespējas uh, plašāka vienošanās ir jāņem vērā arī to, ka mēs nedrīkstam pārkāpt 2019. gadu kā termiņu. Ir pozitīvi, ka ir arī ka ir novākt šī robeža starp uh, atsevišķas valsts un starptautiskiem pārvadējumiem. Ir jābūt arī pārējais uh, fāzē, mums nav šeit uh, vienota dalībvalstu likumdošana. Tādēļ jāsklabā arī zināma elastība kā jau teicu, šī apusējības klauzula, tai vajadzētu attiekties arī uz trešajām valstīm. Tad arī ir jāņem vērā to, ka valsts darbinieki, valsts ierēģi, kuriem vēl ir ilgie līgumi, ka um, šie līgumi ir jāsaklabā un ir ļoti precīzi šeit uh, jāievēro darba likumdošanas noteikumi, un tas arī jāharmonizē. Komisijas pasākumi šeit eh, arī ir ieviesti, mums šeit ir jāraugās par ekonomisko ilgspējīgumu. Vēl nav viss skaidrs, vai ir arī alternatīvas. Šeit ir jāpārbauda, kādi iespējami alternatīva varianti ir, un nedrīkstētu būt tā, ka uh, lietotāji maksātu par šādas apjomīgas reformas izmaksām. Kā jau teicu, principā priekšlikumi, kas ir iestrādāti šajā rīkāst, tie ir jāvērtē pozitīvi, un uh, dalību valstu likumdošana, tā ir jāņem vērā, ka to vajadzētu saskaņot ar Eiropas līmeni, un nākamajā fāzē būs uh, vajadzīgs tāds ļoti spēcīgs Eiropas uh, ietvars pamats. Ir jāsaklabā arī būtiskās pamatfunkcijas, infrastruktūrā. Kā jau teicu, ir jānodrošina arī drošība. Paldies. Čumals kungs, liberāļu vārdā. Es runāšu Filipa Tavākar vārdā. Es neesmu viņš. Un es īsti arī nepiekrītu viņām attiecībā uz pārvaldību taču es izlasīšu viņa piezīmes, kuras viņš man ir nodevis. Viņš vēlas pateikties referentam. Un uh, arī par tām īsajām uh, informatīvajām diskusijām, kas jums bija. Un viņš uzskata, ka ceturtā dzelzceļa pakotne ir ļoti svarīga. Viņš uzskata, ka Mēs visi piekrītam tam, ka tirgus atvēršana ir nepieciešama, bet jautājums ir, kā to darīt. Un mēs arī saprotam, kādu labumu dos tirgus atvēršana. Tas ir loģisks nākamais solis Eiropā. Pēc tam, kad starptautiskais pasažieru transports un eh, kravu pārvadājumi teorētiski tiks atvērti, Viņš uzskata, ka mums ir jāspēj vienoties par šo ziņojumu. Viņš arī apsveic komisijas priekšlikumu. Un varbūt visvarīgākais tomēr ir punkts, kas viņus vairāk satrauc. Viņš uzskata, ka atsevišķām dalībvalstīm būs kārdinājums izmantot šo te tiesību aktu, lai pārceltu un pārveidotu savus uzņēmumus. Un līdz ar to bloķētu jaunu uzņēmumu ienākšanu. Viņš arī uzskata, ka pilna vertikāla atdalīšana uh, ir e, vislabākais veids, kā izvairīties no šķērs subsīdijām. Bet viņš arī saprot, ka politiski tas nav iespējams. Tāpēc viņš atbalsta komisijas priekšlikumu, lai būtu uh, pietiekoši stingri nosacījumi izvirzīti. Viņš nav pārliecināts, vai šķērs subsīdijas eh, tādā veidā tiks pilnībā izskaustas, bet viņš mm, strādās pie tā, lai šī direktīva virzītos uz priekšu. Un viņš arī piekrīt priekšlikum, ka, priekšlikumam, ka ir jāpalielina infrastruktūras pārvaldītāju neatkarība, un e, tur nav īstas skaidrības. Eiropā dažās valstīs tas ir labi izstrādāts, bet citās tikai sāks, piemēram, Dienvidu valstīs. Tā kā viņš uzskata, ka tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, lai tirgus varētu atbilstoši funkcionēt. Un viņš domā, ka laba sadarbības starp infrastruktūras pārvaldītājiem un eh, dzelzceļu uzņēmumiem varēs labi nodrošināt tirgus funkcionēšanu. Nu, lūk, to viņš gribēja teikt. Un, ja jūs gribat man personisko viedokli, tad es izmantošu savu laiku pēc tam. Bet, kā jūs varbūt zināt, cienījamie kolēģi, es gribētu, eh, lai tiktu izveidots Eiropas regulātors. Nu, eh, tas nav viņa viedoklis, tas ir manējais. Un, uh, direktīvas pārstrādāšanas debatēs es to teicu, ka būtu nepieciešams uh, Eiropas līmeņa regulātors. Paldies! Paldies! Zaļo vārdā Durānas kundze. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, runājot par uh, obligātiem sabiedriskiem pakalpojumiem, komisija pri savā priekšlikumā paziņo, ka konkurence pati par sevi ir kaut kas labs un stimulējošs, un kā to paskaidroja mūsu referents, tad dzelzceļa uzņēmums ir ierosināts sadalīt un fragmentēt, kas, manuprāt, ir pretēji tam, ko mēs patiesībā vēlamies uh, sagaidīt un nav pārliecības, ka uh, potenciālais ieguvums būs lielāks nekā visi papildus izdevumi, kas ir saistīti ar šo sadalīšanu. Un būs uh, dažās mazās valstīs uh, lielas uh, problēmas, tur uh, notiks uh, fragmentācija iepirkumu konkursos un varēs, uh, rezultāts būs negatīvs Eh, mums drīzāk būtu jādomā par integrāciju. Jau tagad ir grūti nodrošināt labu koordināciju starp infrastruktūras pārvaldītājiem un eh, dzelzceļa operatoriem. Papildus sadalot šos uzņēmumus, situācija kļūs vēl sarežģītāk. Tāpat mums ir jādomā par sociāliem aspektiem, par to, kas pārņem šo sistēmu iepirkuma konkursa gadījumā. Tātad būs jāpārņem uh, rītošais sastāvs, bet kas notiks ar sociālo aspektu, tas ir tāds fakultatīvs, neobligāts. Tātad automātiski jāpaņem ripa, ritošais sastāvs, bet kas notiks ar personālu, tur it kā varēs rīkoties, kā ienāk prātā. Domājot par obligātajiem sociāliem pakalpojumiem, ko kā vienotu modeli grib mums uzspiest, šis priekšlikums ir uh, bīstams, jo neņem vērā subsidiaritāti un atsevišķo dzelzceļu specifiku. Es domāju, ka mums būtu pie šās jomas vēl papildus jāstrādā, lai nodrošinātu to, ka uzņēmumi netiek fragmentēti ar pārāk mazām apkalpošanas teritorijām, lai nerastos papildus uh, nevajadzīgas izmaksas. Uh, un uh, ka pat potenciālais iegums varētu būt pārāk mazs. Paldies, Dirānas kundze. Tagad Vlaseka kunga, Zīles kungs. Īstenībā neesmu tik dziļi šajā pilārā pašlaik iekšā, pat cik mans uh, pamatlietas ir tehniskais pilārs un tikai dažas uh, lietas, ko es gribētu teikt par šiem pasažieru pārvadājumiem. Uh, vispirms mums tā jā, vajadzētu atcerēties to, ka uh, ka Eiropas Savienībā šīs dalību valsts situācijas pasažieru pārvadājumi ļoti atšķirīgas un ir tirgi, kuri nav nevienam interesanti pasažieru pārvadājumu ziņā. Līdz ar to tās dalību valsts īstenībā bez, eh, bez kādām ļoti lielām papildus subsīdijām nevarētu pat ieinteresēt nevienu kompāniju no citām valstīm eh, sniegt pasažieru pārvadājumus. Tāpēc, eh, veidojot šo likumdošanu, manuprāt, mums vajadzētu atcerēties, ka nav tikai uh, Beneluksa valstu, Francijas, Vācijas tirgi, kas bez šābām ir interesanti uh, šajā lietā. Otra lieta, es arī domāju, ka mums vajadzētu pievērst uzmanību tam, ko um, uh, Ramons teica um, par to, ka varētu būt, ka publisko pakalpojumu regulēšana vai PSO regulēšana tiktu izmantots kā līdzeklis um, tirgus ierobežošanai šajos interesantajos tirgos. Un šeit mums vajadzētu, manuprāt, būt tiešām ļoti precīziem un uzmanīgiem. Uh, bet no otras puses attiecībā uz to, cik tā lieta ar šo te fragmentāciju, es domāju, ka tas uh, vērtējums mums tomēr nāks no pilsoņiem, kas lieto pas, uh, vilciens kā pasažieru pārvadājumu veidu. Uh, Un beig beigās tajās vietās, kur viņi ir ļoti labi konekt, eh, teiksim, savienoti starp eh, starppilsētu vilcieniem, ar reģionāliem vilcieniem vai lokāliem vilcieniem, kas ir katrā stundā, katrā minūtē vienādā vietā. Un mans ideālais modelis ir Šveice. Es ļoti saprotu, ka tā ir eh, atsevišķa situācija, bet ļoti integrēta arī Eiropas uh, pasažieru pārvadājumu tirgos. Tad Atļaujot konkurenci interesantajos tirgos starp lielajām pilsētu pārvādēm, mums nevajadzētu fragmentēt un izjaukt labos savienojumus, kas patīk cilvēkiem, kas lieto vilcienus ar citu vilcienu savienojumiem. Ja mēs šo te filozofiju kopumā uzturēsim par šiem trīs punktiem, tad, manuprāt, mēs varam izdarīt labu darbu šajā ļoti, manuprāt, ilgajā ceļā tieši ar šo konkrēto projektu. Tā kā es vēlu vēlmi ziņotājiem to visu uztvert un, un gūt panākums. Paldies! Thank you, Mr. Mr. Zīle, Mrs. Wills. Paldies, Zīles kungs, tagad Vils kundzei četras minūtes. Vielen dank. Paldies. Ar uh, šo dzelzceļa paketi komisija seko savai liberalizācijas politikai dzelzceļa sektorā un atver jaunu sadaļu šajā bezkompromisu politikā. Komisija savos liberalizācijas centienos, viņai nav svarīgi uzlabot sabiedrisko transportu, bet Runa ir par papildus pasūtījumiem privātajiem piedāvātājiem dzelzceļa uzņēmumiem, par sliktu valsts uzņēmumiem, un eh, viņiem tiks atņemtas rīcības iespējas. Esmu dziļi pārliecināta, ka Šajā komisijas priekšlikumā runa ir par to, ka 15. decembrī 2012. spēkā stājušajai pārskatītajai um, um, pirmie dzelzceļa pakotnē to turpināt attīstīt. Esmu pārliet, um, pārsteigta, ka šeit uh, par juridisko nodalījumu starp infrastruktūru pārvaldi un dzelzceļa pārvaldi, ka mēs par to diskutējam. Kaut kā mēs pagājušā gada jūlijā mana politiskā grupa uh, uh, secināja, ka kompromiss ir tāds, kurš nevar apmierināt, un uh, daudz svarīgi elementi tajā nav iekļauti. Liberalizācijas bilance nedod nekādu pamatu. Ierobežot uh, tiesības ar jaunajām normām un absolūtais nodalījums starp infrastruktūras uh, uh, pakalpojumu sniedzējiem, tas viss ir nepamatoti. Mums kā uh, goja NKL vienmēr bija skaidrs, ka dzelzceļa sektors ir eh, kopīgs kopums, kas nevar būt pakļauts radikālai tirgus politikai un tikai tiekšanās pēc pēļņas pasākumiem. Tikai atklāta, demokrātiska vadīta transporta politika var nodrošināt nepieciešamās investīcijas nākotnē. Oh, and it's up my Unternehmen des, die Möglichkeit der Nodarbinātie integrētā dzelzceļa uzņēmumā integrētos eh, koncernos, eh, mainīt savas darba vietas eh, arī uz citiem uzņēmējiem, tas ir ļoti nozīmīgi, tas nedrīkstētu tikt atcelts. Jo, ja būtu pilnīgi, pilnīgs dalījums, būtu ļoti sarežģīti ļoti daudziem darba ņēmējiem uh, strādā darba tirgu, un šeit varētu tiešām ļoti samazināties eh, darbspēku kvalitātes piedāvājums. Arī gribētu par eh, komisāru Kālās teikto par eh, vienotu dzelzceļa tāpas radīšanu Eiropā un tirgus atvēršanu šiem pakāpojumiem. Gribu par to kaut ko teikt. Viņš nebādās no darba vietu pasliktināšanās, jo darba tirgu atvēršana, tas, eh, tas pavērt jaunas iespējas darbinieki. Tā ir teikts preses paziņojumā. Bet šis izteikums, raugoties piemēram uz Lielbritāniju, ir ļoti nepareizs. Tas ļoti eh, skaidri parāda, ka lielā konkurence rada kaitējumu, jo kvalitāte samazinās. Jaunas, nedrošas darba vietas vienmēr ir uh, par sliktu darbiniekiem. Notiek sociālais un algu dempingas dzelzceļa sektorā. Uh, cenas par biļetēm pieaug. Pret šādu politiku es eh, aktīvi vērsīšos arī turpmāk. Thank you, Mr. Paņo. Paldies, Paņo kungs, divas minūtes. Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, Vācijas un Francijas nostāja ir atmaksājusies un netiek prasīts eh, šajā priekšlikumā pilnībā nodalīt dzelzceļa infrastruktūru no pārvadājumiem. Uh, Šis ir tāds kā pārejas etaps nodalījumam, bet tagad tas tiek atzīts par gala mērķi. Līdz ar to tiks šādi, būs tomēr jāna, jāgarantē neatkarīga lēmuma pieņemšana un būs jānodala vienas grupas dažādu vienību finanšu plūsma. Uh, uh, varēs pastāvēt arī vertikāli integrētas sistēmas, ja tiks veikti nepieciešamie pasākumi, lai garantētu juridisku un finansiālu um, nodalījumu starp pārvadājumiem un infrastruktūru. Padome vēl nav sākusi šo dokumentu izskatīt, bet parlaments to jau šodien sāk. Mm, eh, šķiet, ka pilnīgs nodalījums eh, starp infrastruktūru un pārvadājumiem neatbilst eh, mūsu vēlmēm sociālajā un pakalpojumu jomā Eiropā, jo eksperimenti, kas ir veikti atsevišķās dalību valstīs, rāda, ka šāds risinājums ir negatīvs, jo ir sarežģītāks procedūras, uh, Uh, trūkst horizontālas pieejas infrastruktūras pārvaldīšanā, trūkst sinerģijas līdzekļu resursu izmantošanā, un mēs nedrīkstām nonākt pie tādas situācijas, kad šo operātoru skaits ir pārāk liels un Un mums ir jāpatur prātā, ka tas ir uh, sabiedrisks pakalpojums un ir saistīts arī ar pārvaldību. Baha kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Īsumā gribu par pārvaldu kaut ko pateikt. Esmu vīlies par komisijas priekšlikumu. Es būtu vēlējies, ka komisija savā priekšlikumā būtu atcerējusi dažādas iespējas. Mums ir dažādi modeļi Eiropā, dažādas dalību valstis, dažādi dzelzceļi. Ir dzelzceļi, kas ir ļoti labi darbojas, kur ir ļoti lielas investīcijas bijušas un ir labas darba vietas iedibinātas un kur klienti ir apmierināti. Es domāju, ka ar šo pārskatīto paketi rīkās. Es negribu atkārtot to, ko, eh, kas toreiz tika diskutēts, bet es domāju, ka ar šo likumdošanu mums ir tāda likumdošana, kur mēs šo šķērs finansējumu varam aizkavēt, kur eh, mēs varam eh, nodrošināt diskriminācijas brīvību un kur mēs varam no, stiprināt regulātoru. Es domāju, šādu likumdošanu tiešām varētu strādāt, varētu iegūt pieredze un uh, neviens pilsonis nesapratīs, kādēļ tagad pēc diviem, trim mēnešiem atkal vajadzētu jaunu likumdošanu, jaunas likumus. Protams, arī par PSOS gribu pateikt, ka priekšlikums manās acīs nav nobriedis. Un tas vienalga subsidaritātes jautājums saskaņā ar līkumiem sabiedrisks pakalpojums ir dalība valsts joma, un es priecājos, ka vairāki uh, deputāti, un, kā jau teica, vairāk, vairākas dalībvalstis uh, ir teikušas komisijai, sniegušas savu atzinumu, un ir teikušas, ka tas vienalga ir subsidaritāts jautājums, un līdz ar to komisijai īstenībā šeit nav nekādas tiesības. Kaut ko te paldies. Mrs. Senelova, two minutes. Senelovs kundze, divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uzskatu, ka mēs visi noteikti paturām prātā, kāds ir galvenais mērķis, proti nodrošināt augstus kvalitātes dzelzceļu pārvadājumu pakalpojumus arī tajās, tajos reģionos, kur uh, šie pārvadājumi nenes peļņu. Un es arī piekrītu kolēģiem, kuri uzskata, ka fragmentācija negarantē šo mērķu sasniegšanu. Mums būtu vēlreiz jāizvērtē uh, definīcija, ko tad nozīmē sabiedriskie pakalpojumi, vispārējais nozīmes pakalpojumi. Es uzskatu, ka valsts administrācijai, kura ir atbildīga par uh, uh trans, uh, sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu, būtu jāpiešķir tiesības iejaukties tirgus darbībā. Un to, tas arī viss, ko vēlējos teikt. Zarībī kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es vēlējos runāt arī par E PSO regulu. Zarībi mēs uh, runāsim par PSO nedaudz vēlāk. Mēs jau tūlīt nonāksim pie PSO ar Groša kungu runājot. Par ko tad mēs runājam? Tagad visi runā par, par visu ko patiesībā šobrīd. Es teikšu, par ko mēs runājam. Mēs runājam par tirgus atvēršanu, iekšzemes pāka, eh, pasažieru pārvadājumos un eh, eh, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanu. Un pēc tam mēs pāriesim pie PSO. Vai nu jūs vēlaties runāt par Alkadrāvī kunga ziņojumu, vai arī vēlaties runāt par PSO ziņojumu. Vai es varu runāt par pārvaldību? Jā, jūs varat runāt par pārvaldību pārvaldību. Es jums uh, laiku piešķiru no jauna. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tātad runāšu par pārvaldību. Es gribētu norādīt, ka komisija dod iespēju neieviest uh, pilnīgi nodalītu modeli, bet uh, ieviest tā saucamo Ķīnas mūri, uh, Uh, šajā integrētajā modelī. Manuprāt, būtu jāmīkstina komisijas nostāja atsakoties no dogmātiskas pieejas un neuzspiest šādu nodalītu modeli un piešķirt izvēles brīvību dalību valstīm runājot par uh, pārvaldību, mēs uh, vēlamies, lai dalību valstis nodrošinātu atklādību Uh, nodalot uh, infrastruktūras pārvaldību vēsturiskiem operatoriem un pakalpojumsniegšanu un uh, sadarbību ar citiem operatoriem. Un ja šāda atklātība ir nodrošināta, mēs nevaram aizliegt valstī izvēlēties tādu transporta organizāciju, kas tai šķiet vispiemērotākais, ņemot vērā vēsturisko pieredzi, dzelzceļa darbā un, un citus aspektus. Un es uzskatu, ka tā ir kļūda nostādīt pretī nodalīto un integrēto modelu, un komisija ir ļoti liberāla pieeja šajos šajos jautājumos. Ja ir liberāls, tad ir jāļauj arī dalību valstīm brī, izvēles brīvība, ņemot vērā šos nosacījumus, protams, caurskatāma naudas plūsma un citi aspekti. Tas bija tas, ko es gribēju teikt par pārvaldību. Es domāju, ka mums izdosies panākt, lai dalību valstis varētu organizēt dzelzceļa transportu, kā tās vēlas. Krāmerkungs, Krāmerkungs divas minūtes. Es domāju, ka visā šajās debatēs ir ļoti atšķirīgs pozīcijas politiskas grupas. Arī mums ir maķēja tā smaidi par to komisija savā eh, sākotnē priekšlikumā bija atteikusies no šīs sadalījuma. Par to mēs vairs nediskutējam. Tā vēlas eh, finanšu plūsmu caurskatāmību. Bet nav jau runa tikai par caurskatām, bet uh, par to, kas ar šo naudu tiek darīts. Un es esmu no valsts, kur infrastruktūra var nopelnīt tādu krietnu naudas summu. Es domāju, ka tā ir vienīgā valsts Vācija, kur ar dzēsēšanu infrastruktūru pelna naudu. Jautājums par to, par ko viņi to tērē. Tādēļ nav nepietiek tikai ar caurskatām, bet ir jāzina, kas ar to tiek darīts. Vai tiek pirkti konkurenti, vai tiek pirkti uzņēmumi, piemēram, ASV, vai šis uzņēmums tiek atkal atpakaļ investēts infrastruktūrā, lai mums nebūtu pamestas stacijas un sliktas līnijas, kas tiek, uh, vairs netiek darbinātas. Es vai, nerunāju politiskās grupas vārā, tik tā mēs vēl neesam. Droši vien, kā arī citiem tāpat iet, es esmu par to, ka, lai būtu ļoti skaidri noregulēts, ka nauda, kas tiek nopelnīta infrastruktūrā, tur arī paliktu. Piemēram, Norvēģija, viņiem vispār nav šāda uh, pro, eh, problēma. Viņi saka, tas ir tagad tāds sociāls pasākums, tas ļoti labs risinājums. Infrastruktūra. Mēs zinām, ka lielāk, vairāk nekā puse no uh, naudas, ko saņem federālās zemes Vācijā, vairāk nekā puse tiek eh, iztērēta uh, par uh, to, eh, kā atkal tiek pelnīta nauda un nevis iegūties atpakaļ infrastruktūrā. Tas ir pret sociālo aspektu. Ir jānodrošina mobilitāte, tās ir pamatiesības cilvēkam. Vienalga, kur viņš dzīvo, šīs tiesības ir jānodrošina. Paldies! Thank you very much. And... Liels paldies! Un tagad ejam pie nākamā jautājuma. Tātad pie Groša kunga eh, ziņojuma lūdzu jums sešas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! ja es eh, klausos, ko saka kolēģi, un arī mans uzskats par to, ka mums šeit ir darīšana ar paketi, varbūt, ka būtu tīri interesanti vismaz eh, šos abus ziņojumus pār visām politiskām grupām par to padiskutēt. Tas viss sasaistās ne tikai ar šo eh, ziņojumu, bet arī visa pakete veido vienotu veselumu. Un arī diskusija, vakardienas diskusija, mums nevajadzētu šeit padod, pakļauties nekādām um, ilūzijām. Ja tehnoloģija arvien vairāk pastiprina robežas starp valstīm, un ja rīt nebūs uh, uzlabota infrastruktūra, tad uh, īstenībā es domāju, ka tas viss paliks tikai teorijā un netiks īstenots praksē. Ja mēs paraugāmies uz komisijas priekšlikumu, tad mums godīgi ir jāsaka, ka mēs, uh, mūsu lielais vairākums prasīja, lai šis temats tirgus atvēršana un sabiedrības struktūras, ka mēs vēlamies par to diskutēt. Jābūt tik godīgam. Nevis, ka mēs vakar kaut ko uh, prasām, lai, un šodien sakām, ka to jau nemaz nevajadzēja. Trešais komentārs. Ar šo paketi tomēr saistīta arī iespēja. Iespēja patiešām parādīt, ka rītdienas dzēsceļš ka tas tiešām kļūs Eiropisks dzēsceļš. Un šeit ir tāds interesants arī pieejas, ka tas var būt eh, izaugsme veicinošs un ka tas sniegs labumu arī pilsoņiem. Man kā arī tāda sajūta, ka noteikti kolēģi īsti nezina, vai ir jāatbalsta dzēsceļš darbinieki, jo um, manā valstī ir daudz dzēsceļu darbinieku, vai es šo lietu drīzāk saskatu caur pasažieru brīlēm. Es domāju, ka mums abas intereses ir jāņem vērā nevar būt Eiropas Savienības uzdevums eh, labi funkcionējušas sistēmas un labu darbu sagraut, un no otras puses nevar būt Eiropas Savienības uzdevums eh, neņems vērā pakalpojumu kvalitāti. Efektivitāti, ko mēs vēlamies sasniegt, man ir mēķis, kas ir jāsasniedz. Ceļš uz šo mēķi, no mana viedokļa, ir eh, šāds. Pirmais komisijas priekšlikumā ir vietējo iestāžu pašvaldību loma Tā ir būtiska loma. Tām ir jārada satiksmes plāni, bet jāsniedz arī vispārīgi atbildi, globāli atbildi. Arī multimodālo raksturu šeit ir jāņem vērā ne tikai saistībā ar dzelzceļu, bet uh, es domāju, ka šī pieeja ir noteikti ļoti laba, ko komisija piemina, jo pilsoņi tiešā kontaktā ar pašvaldībām var pateikt, šis pakalpojums man ir svarīgs, jā vai nē. Šī pašvaldība, šī iestāde analizēs efektivitātes kritērijus un uh, tad pēc saviem apsvērumiem varēs noteikt arī kvalitātes normas. Kvalitātes normas man nozīmē standārtus. Tur ir arī vidas normas, līdz pat sociālajiem normām. To mēs visu varam iekļaut. Tas mums ir jādara, jo tas, ko mēs vēlamies, mēs jau nevēlamies šīs normas eh, standārtus eh, pazemināt. Vēl viens, eh, kas ir pieeja, tas ir sadalījums. Šeit es tāpat kā daudz kolēģi teica, vēlos arī daudz lielāku elastīgumu, jo tas, kas šeit tiek ieteikts, nav ne labs ne mazajām valstīm, ne ļoti lielām valstīm. Es domāju, ka ir jādzīvo ar to situāciju, kas ir dažādās valstīs, tā arī jāņem vērā. Svarīgi ir tas, ka e, šeit šī dzīves e, telpa, kas tiek sniegta vai telpa, to jau nevar teikt, ka e, to visu ieliek tikai politiskās struktūras, tas ir jāpielāgo realitātei Trešais. Nauda, ko es iztērēju par šiem pakalpojumiem, man tie ir jāpamato šie nauda. Tas ir trešais ceļš. Tā ir atbildība man, politikas atbildība un pašvaldību. Ja te iestāžu atbildība ir ļoti liela, nodrošināt kvalitāti, tā ir jāuzdrošina, bet arī kā mēs apējamies ar nodokļu maksātāju naudu, kas eh, tiek eh, sniegta, vai šis pakalpojums pasažieriem kļūst labāks, arī uh, Kas ir eh, ar nodokļu maksātāju naudu? Es ko, vai šī metoda, ko es eh, iesaku, vai tā ir laba izdevība, vai arī saistībā to pakalpojumu, ko es sniedzu, vai tas ir piemērot. Es domāju, ka komisijas pieeja šeit ir laba, ja mēs to pārāk dogmatiski neiztenojam. Arī par dogmu lai veidot tiltu uz citiem ziņojumiem. Es vēlētos eh, šeit, eh, lai mēs eh, raudzītos, lai diskusijā būtu efektivitāte priekšplānā, nevis dogmas abām pusēm, kas attiecas uz struktūru, gan arī uz šīm konkursa izsludināšanas tiesībām, valsts, valsts iepirkuma tiesībām. Tātad šis tilts būs jāceļ uz abām pusēm. Tilts, protams, būs jāraugās arī uz uzņēmumu struktūru, un es esmu atbalstītājs drīzāk tiem, kuri saka, regulātoram šeit būs ļoti liela loma. Un šeit arī caurskatāmība Proti naudas plūsma pārbaudei būs ļoti liela loma, nevis uh, vienkārši pārāk teorētiski, kā mēs to darījām uh, agrāk, bet nedrīkstam aizmirst vienu. Koordinācija nedrīkstētu sajaukt ar uh, protekcionismu, kas kropļo konkurenci, kas, ko rāda noteikti struktūras. Šeit mums tiešām jābūt drosmīgiem un jāpasaka, jā, labi, tās ir struktūras, tur informācija tiek noslēpta un to mums nevajag. Tā būtu pieeja. Ja mums nākamais mēnešos izdarī, izdevsies to izdarīt, tad mēs šo piekto dzelzceļa paketi varētu izveidot kā ļoti būtisku pamatu, lai radītu izaugsmi un darba vietu pieaugumu. Paldies! Thank you, Mr. Liber Paldies, Liberatski kungs, lūdzu, uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Turpinot eh, to, ko sācīja Groša kungs respektīvi nekļūstot pārmērīgi radikāliem, bet tā pašā laikā apzinoties noteiktus makroekonomikas mērķus, mūsu mērķim būtu jābūt tādam, lai mūsu dzelzceļa transports tiešām Uh, ieņemtu galveno vietu Eiropas transporta pārvadājumos, un mums ir jārada tādi apstākļi, lai mums tiešām varētu būt uh, kopienas, kopēja transporta sistēma, pārobežu sistēma, un līdz ar to ir jāsaskaņo gan vietējo, gan reģionālo, gan starptautisko pārvadāju, starptautiskie pārvadājumi. Pasažieri, protams, ir pats galven, paši galvenie, un viņiem ir e, jābūt galvenajiem noteicējiem un jāņem vērā viņu interesi. Visu to analizējot, mēs ļoti bieži mēdzam atgriezties pie tā, ko ir teicis jau Koperniks par to, ka tur, kur ir e, trūks labas naudas, to aizstāja sliktā nauda, bet, nu, tā tad e, tas vienkārši norāda uz to, ka nevienmēr efektīvākie lēmumi tiek pieņemti. Pirmkārt, runājot par liberalizāciju, tā var kļūt par e, līdzekli, lai radītu, jā, efektīvu sistēmu, taču mm, e, liberalizācijai nevajadzētu kļūt par pašmērķi, un sabiedriskam transportam galvenokārt ir jābūt pieejamam, tam ir jābūt tādam, ko cilvēki var atļauties, gan no finansiālā viedokļa, gan no sociālā viedokļa, un tas nozīmē, ka mums ir jāpieturas pie noteiktiem sociāliem standartiem un normām, mums ir e, tam jāparedz atbilstoši līdzekļi. Uh, ir jādiskutē vairāk par šiem jautājumiem, piemēram, par to, cik mēs varam dot eh, vai piešķirt noteiktam maršrutam, noteiktam vilcienam, kā tas viss ir aprēķināms uz vienu pasažieri vai uz pārvadājumu kilometru vai uz vēl kaut ko. Un, man personiskā pieredze Polija, mm, Polijā liecina par to, ka Tenderos vienmēr, eh, konkursos vienmēr eh, tiek ņemts vērā šis te izmaksu un cenas eh, faktors. Un, diemžēl, šeit ļoti bieži sliktā uh, nauda aizstāja labo un netiek, lietoti, netiek izmantoti stabili risinājumi. Tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā ar izvēles kritērijiem. Uh, nu, tāda kompleksa pakotnes pieeja, protams, ir nepieciešama. Uh, Tad, kad mēs uzņemamies noteiktas um, saistības, un te ir jārunā par nacionālajām aģentūrām, par Eiropas aģentūru, un te ir jādomā, kurš tad ir kompetentāks, lai radītu šo te kopējo pakalpojumu, vai labāk ir saskaldīt, fragmentēt infrastruktūru, vai labāk tomēr ir turēties uh, pie nesadalītas infrastruktūras uh, varianta. Tātad mums tiešām ir jānonāk pie saprātīgām atbildēm, kas varētu izveidot mūsu kopējo Eiropas sistēmu. Un iespējams, ka mums ir jāsaka viss no sākuma. Trmals kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Cienamie kolēģi. Mēs sākam jaunas debatas debates par šo ceturto pakotni, un es ceru, ka mēs tiešām pārskatīsim ceturto pakotni pirms tā vispār tiks īstenota. Es domāju, ka mēs piekrītam, ka pašreizā situācija nav izēja. Mums ir jāatzīst, ka pēdējā desmitgadē Mēs esam pieņēmuši jau trīs eh, pakotnes, eh, kas ir vērstas uz nacionālo tirgu atvēršanu un eh, konkurētspējas palielināšanu dzelzceļa nozarei, bet jāsaka, diemžēl dzelzceļa nozīme ir visai pieticīga. Nu, gan ties, gan situācija dažādās valstīs atšķiras. Nu, man te nav nekāda brīnumaina risinājuma un es neesmu iecirties vai ieņēmis kādu vienu pozīciju, no kuras neesmu gatavs atkāpties, bet es domāju, ka nozarei vajadzētu palīdzēt izmantot vislabāko pieejamo praksi. Runājot par obligātiem konkursiem, par publisko pakalpojumu līgumu piešķiršanu, nu es atbalstu šādu ideju. Ja Es domāju, ka konkurss, protams, ir veids eh, uz eh, tirgus atvēršanu, bet mēs varam eh, varbūt noteikt, kuros gadījumos konkursa izsludināšana ir obligāta. Nu, paskatīsimies, piemēram, vai ir vērts organizēt tenders mazās pašvaldībās. Un pārējais periods. Nu, es to neatbalstu, jo mēs jau tā esam zaudējuši daudz lauka, laika un, diemžēl, dzelzceļā pārmaiņas nenotiek ātri. Kas attiecas uz brīvu pieeju un PSO, mēs varam skatīties vai meklēt veidus, eh, kā mēs piešķiram un uz kādiem nosacījumiem PSO kontraktus, lai eh, neizjaukt līdzsvaru starp maršrutiem. Argumentācija par atklātu pieeju Nu, e, e, es baidos, ka ir valstis, kas varētu izmantot PSO, mm, lai bloķētu jaunien, jaunpienācē ienākšanu tirgu. Vienāds standarts visiem. Nu, ir jāsaprot atsevišķus stāvoklis, e, tātad atsevišķus statūtus un kolektīvos līgumus nevar saglabāt tādus, kā tie ir piemēram, eh, kā eh, rīkoties un vai pieļaut streiku situācijas. Es par to runāju jau iepriekš. Ekon komiteja esmu referents par konkurences ziņojumu. Tā ir transporta sadaļa dokumentā, ko komisārs nesen ir publicējis. Tā kā mums šeit ir jābūt uzmanīgiem attiecībā gan uz caurskatāmību, gan uz PSO. Paldies! Thank you, Mr. Chumal, Mr. Zaribi. Paldies, Ribikungs, saļo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par ceturto dzelzceļu pakotni runājot, komisijas vēlme ir veidot atvērtu dzelzceļu telpu par to. Uh, visos ziņojumos ir teikts uh, par šā mērķa sasniegšanu runājot, bet mums ir jābūt tomēr ļoti piesardzīgiem skatoties uz tirgus atvēršanu. Un runājot par PSO, ir divi jautājumi, kas mums noteikti jāņem vērā. Pirmkārt, runājot par to, kādu uh, vietu mēs ieradām uh, kompetentai iestādei, kas ir atbildīga par transportu organizēšanu noteiktā teritorijā. Mēs nevaram šobrīd šād, šai iestādei uzspiest kaut kādus lēmumus, organizēt iepirkumu konkursus vai tiešo piešķirt kādam operatoram līgumus. Ja uh, ir uh, apmierinošā līmenī jau nodrošināti dzelzceļa uh, pārvadājumu pakalpojumu, ja pašvaldības ir ar tiem apmierināts, kādēļ vajadzētu uh, apšaubīt kompetentās iestādes pilnvaras un lēmumus, ja rezultāts, gala rezultāts ir pozitīvs. Bet pretējais piemērs arī ir iespējams, tātad Francijā pat eh, sa, pēc šī eh, PSO regulas pašvaldība var uh, izsludināt uh, iepirkumu konkursu, radot konkurenci tradicionālam operatoram SNCF. Līdz šim tas Francijā nebija iespējams. Eiropai ir jāparāda šāda iespēja pašvaldībām. Tas ir ļoti svarīgi. Uh, bet uh, mēs nedrīkstam uzspiest šādus iepirkumu konkursus, jo kompetentā iestāde, ja tā ir apmierināta un pasažieri ir apmierināti ar pašreizējo pakalpojumu kvalitāti, tad nevajadzētu uzspiest dalību valstīm šādu situāciju. Otrs jautājums ir sociālie aspekti, kas uh, trūkst, pietrūkst šajā komisijas uh, paziņojumā un priekšlikumā. Un, manuprāt, tas būtu mums parlamentāriešiem e, jāpārskat šis jautājums. Tas nenozīmē, ka mums ir jāīsteno dempings, e, jāgrauj e, strādājošo situācija. Uh, ir pro, tas, uh, tā loģika, ka tikai uh, atverot tirgu uzreiz uzlabosies pakalpojumi, tas automātiski tā nenotiks. Mums ir nepieciešams, lai būtu ievērots vilcienu saraksts, lai būtu drošība, lai būtu arī tādas biļešu cenas, ko patērētāji varētu atļauties. Šobrīd tas ir jādara, respektējot visus sociālos apstākļus, kas nav ņemti vērā komisijas priekšlikumā. Mums ir pie šiem diviem jautājumiem, manuprāt, ļoti svarīgiem jautājumiem jāstrādā PSO ziņojumā proti atļaujot kompetentām iestādēm manevrēšanas brīvību, un otrs aspekts ir sociālie nosacījumi, kas ir jāparedz, jo pretējā gadījumā šeit būs dogmatiska konkurences politika, kas neuzlabos pakalpojumu kvalitāti, bet uh, deregulēs uh, sociālo struktūru uh, Uh, dzelzceļu pārvadājumos atsevišķās dalībvalstīs. Es ceru, ka tāds nav ne komisijas, ne parlamenta mērķis. Mēs vēlamies uzlabot dzelzceļu pārvadājumu kvalitāti, bet mēs nedrīkstam izmantot dogmātisku pieeju, jābūt ir elastīgākiem un jāparedz kompetentām iestādēm lielākas manevrēšanas iespējas zīles kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, vēlētos. Um, atvainoties, jo es jau it kā atbildēju uz Groškunga ziņojumu. Es te, man arī bija piezīmes par Lasakunga ziņojumu, un eh, nav vairs laika vēlēs to visu lasīt, bet, nu, es atvainojos, ka es te sajausu kārtību. Bet es vismaz ietaupu jūsu laiku. Nu, to es ļoti augstu novērtēju, Robert Vilskundze. Paldies, PSO regula pēc desmit gadu sarežģītām diskusijām un kompromisiem un trim dažādiem komisijas priekšlikumiem tika pieņemta. Un 2009. gadā tā stājās spēkā. Vācijā tikai 1. janvāra 2013. gadā, raugoties uz regulu 1370, ir stājies spēkā šis uh, transporta likums. Pirms uh, regula praktiski tiks uh, ieviest, tā ir principiāli jārevidē. Gan pēc eh, būtības, gan laika, laika ziņā eh, tas viss ir ļoti apšaubāmi. Un es esmu pret daudziem noteikumiem šeit. Komisija ne iesaka ļoti daudz tāds birokrātiskas eh, un ierobežo rīcības iespējas iestādēm salīdzinām ar līdzinējo situāciju status quo. Regulējums pirmkārt ir šeit uh, vēlas ieviest tādus obligātus nosacījumus par uh, valsts iepirkumu, par konkursa izsludinājumu kopš 2010. decembra vēlas to noteikt. Tiešos uh, pasūtījumus uh, līdz 2022. gadam tie tikai drīkst būt spēkā. Maksimālā robeža, kas šiem iepirkumiem nesniegs iespēju tiešām sarīkot iepirkumu procedūru, uh, ja šie ieņemami līdzekļi nav plānot lielākā izmaksas. Par šo tiešo pasūtījumu šī maksimāla robeža pārāk zema, jo, lai tā būtu praksē patiešām nozīmīga. Daži iepriekšējie runātāji norādīja 28. protokolu Lisabonas līgumā par garantēto pamatprincipu par izvēles brīdi, brīvību attiecīgajām iestādēm, raugoties uz organizācijas formu, publiskajām iestādēm. Tas viss ir jāsaglabā, jebkurā gadījumā. Citādi pašvaldību rīcības iespēja tiktu vēl ierobežota un pastāv risks, ka kvalitāte, drošība, efektivitāte un pieejamība visā teritorijā ciestu. Pastāv arī risks, ka vislētākais, bet nevis vislabākais tiks eh, izmantots un būs sociālais dempings, kas būs eh, par sliktu nodarbinātājiem. Thank you, Mrs. Wills. Right, I will listen. Paldies, uh, uh, Vilses kundze, un tagad pārējiem runātājiem gan būs tikai divas minūtes. So... Nolasīju runātāju sarakstu, tagad Alkad Rāvīkungs jums divas minūtes. Sirsnīgs paldies priekšsādātāji. Tāds neliels hauss un neskaidrība, un tas jau parāda, ka abi divi šie ziņojumi ir ļoti cieši savā starpā saistīti. Un tādēļ ir loģiski, ka mēs esam vienās domās, Matjē un es, par to virzienu, kurā mums jādodas kopā. Gribēju teikt sekojošo divu punkti, kas vēlē, ko es vēlos pasvītrot šajā ziņojumā. Tur ir runa par nepieciešamo elastību, to jau teicu. Situācija dalībvalstīs ir ārkārtīgi atšķirīga un mums ir jārūpējas, lai likumi nebūtu pārāk uh, neelastīgi, it īpaši satiecas uz normām, kas uh, noved pie tā, ka sabiedrisko pakalpojumu sniegšana tiktu saskaldīta, tīpaši mazajās valstīs, tad to nevar pieņemt. Es domāju, ka ir vajadzīga tiešām elastība ir jābūt tik un tik, tik līgumiem, tas viss ir pārāk stingri noteikts, nav pietiekama elastība. Tas viss eh, attiecas arī uz eh, tematiem vai visiem pasūtījumiem ir jāiet eh, caur iepirkuma procedūru vai varētu būt arī tiešā veidā. Tas viss ir pārāk neelastīgi. Arī šajā jautājumā mums ir vajadzīga lielāka elastība. Tie divi būtiskie jautājumi, kas, protams, cieši ir saistīti, to, ko jau es teicu savas runas ievadā, ir eh, šeit jābūt brīvā tirgus principām, brīvai piekļuvē tirgum. Tam visam jābūt saskaņotam. Sisnieks, paldies. Bahkungs. Bahkungs divas minūtes. Jā, paldies priekšādātā. Es nerunāšu visas divas minūtes. Es jau pirms tam teicu, ka par subsidaritāti. Un eh, arī kolēģis Rubī to pieminēja, kā dalību valstu iestādes, tām vajadzētu saglabāt eh, līdz lemšanas tiesības. Es domāju, ka jau tagad ir iespējams izsludināt konkursus, un domāju, ka daudz dalībās to vienkārši neizmanto. ja uz vietas ir labs tīkls, kas, eh, un kur klienti ir apmierināti un dalībvalstis sadarbojas, ja šāda situācija jau pastāv, tad nevajadzētu izjaukt šo tīklu. Tas viss tikai sadārdzinās visu, un Matjo Kroš jau teica, ka mums vajadzētu šeit eh, ņemt vērā nodokļu maksātāju naudu un tās izmantojumu. Es gribētu brīdināt jūs no tā, ka nevajadzētu izjaukt labi darbojošos tīklus un ideoloģisku iemeslu dēļ tos saskaldīt. To vēl vienkārši gribēju piebilst par sociālajiem jautājumiem. Tā ir parastā komisijas politika. Komisija vēlas nodrošināt konkurenci, bet sociālie ietekme, sociālais dempings, tas viss paliek dalību valstu ziņā sociālais esot dalību valstu atbildībā. Šeit tiešām trūks saskaņot politika, šeit trūks priekšlikumi, ko komisija varētu izvirzīt par visu Eiropu dzelzceļa sektorā. Paldies! Paņo, paņo, paņo kungs, divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, manuprāt, šajā ceturtajā dzelzceļa pakotnē mēs runājam šobrīd par vispolitiskāko direktīvu, un tādēļ mums ir uh, šie jautājumi jāizvērtē. Mēs redzam, ka pašreizējā sistēma, kāda tā pastāv, kā to teica mans kolēģis, uh, nedarbojas, vilcieni kavējas un pasažieri nav apmierināti ar sistēmas darbību, bet tai pašā laikā šie solījumi par tirgus atvēršanu, par cenu pazemināšanu, efektivitāti un tā tālāk nebalstās uz realitātēm. Un tādēļ, uh, manuprāt, komisijas pirmais priekšlikums par uh, Uh, de, konkurences ieviešana sabiedriskos pakalpojumos no 2019. gada nav pietiekami līdzsvarots. Mēs uh, jau esam uh, piedzīvojuši pa, sabiedrisko pakalpojumu liberalizācijas negatīvo ietekmi virknē dalību valstu pēdējo gadu laikā. Uh, Un tādēļ būtu svarīgi, lai mēs reaģētu un nepieļautu konkurences kvalitātes rēķina, tādu konkurenci, kas veicinātu sociālo dempingu vai arī kas apdraudētu drošību. Uh, Eh, Anglijas piemērs pēdējo gadu laikā ir, man rada katreiz negatīvu attieksmi, jo tur nav efektivitātes, cieši drošība un arī cenas ir augstas un uh, viss tiek darīts privāto uzņēmumu ak akcionāru interesēs un tai pašā laikā valsts subsīdijas ir lielas. Uh, Līdz ar to šeit problēmu ir daudz, un kā to atgādināja nu pat mūsu kolēģis Saicel Kadrāvī no sociālistu un demokrātu grupas un arī kolēģis Grošs, mums ir jārod tāds ceļš, kas novestu mūs pie līdzsvara šajos uh, dažādajos priekšlikumos. Bisekungs, divas minūtes. Visai kungs, divas minūtes. Jā, paldies priekšsēdētāji kungi. Mans kolēģis Mihails Krāmers pieļauda, kļu, pielāva kļūdu, ļaujot runāt Izabelē Dirānai par pārvaldību, un es esmu grupas ēnu referents, un man liedza iespēju izteikties par šo jautājumu, un tādēļ es gribētu uh, Uh, tagad teikt to, ko es vēlējos teikt par uh, šo jautāju. Komi, tas uh, tagad komisija ir nākus klajā jau pirms četriem mēnešiem ar priekšlikumu par dzelzceļa pakotnes pārskatīšanu, ceturto dzelzceļa pakotni, un mums ir bijis iespējams konsultēties ar uh, Uh, dažādu interesēto pušu pārstāvjiem, uzņēmumiem, pasažieriem un uh, citiem. Un es esmu grupas vārdā referents par šo komisijas dokumentu. Komisija uh, apgalvo, ka tā ļauj dalībvalstīm izvēlēties starp diviem organizācijas modeļiem, bet patiesībā nekādas izvēles nav. Šis nodalītais modelis Eh, no vienas puses un no otras puses it kā vertikāli integrētais modelis. Bet šis tā saucamais Ķīnas mūris ir tik bies, ka nekādas atšķirības starp diviem variantiem patiesībā nav. Līdz ar to komisija ir eh, negodīga šādā pieejā. Un uh, Uh, ir eh, nepieciešams zinātniski izvērtēt un uh, kritiski izvērtēt uh, šo mm, komisijas priekšlikumu. Un šeit nav nekādu pierādījumu līdz šim tam, ka komisijas ierosinājuma attiecībā uz pārvaldību un atvēršanu konkurencei runājot par jaunajiem tirgus dalībniekiem un to lielo skaitu, nav izvērtēts, kā infrastruktūras ietek, e, izmantošanu ietekmēs šāda uh, uh, vertikālā nošķiršana, jo pastāv risks, ka tas negatīvi ietekmēs multimodālos transports un citus transporta veidus. Priekšsēdētājs, jūsu rīcībā bija divas minūtes, un jūs jau esat runājis divas minūtes 40 sekundes. Uh, Priekšsēdētāja kungs, man pienākās vairāk laika. Priekšsēdētājs, nē, es piešķiru uzstāšanās laiku šajā komitejā. Jūsu grupai bija četras minūtes, jūsu grupas pārstāve runāja četras minūtes un jūsu rīcībā bija divas minūtes, jūsu uzstāšanās laiks ir beidzies, un tagad ir Ans kundzei laiks divas minūtes. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs, runāšu īsi. Runājot par pārvaldību, mēs paudām virkni kritisku piezīmju, jo šis modelis ir pārāk radikāls, vēl radikālāks nekā angļu modelis, kas pat angļu pašu uh, izpratnē rada sarežģījumus Un otrām kārtām mums ir tiešām, kā to kolēģi teica, jāizvairās no situācijas, ka visiem tiek uzspiests viens un tas pats modelis. Es gribu teikt, ka mums prātīgāk būtu pievērsties tehniskiem aspektiem par Eiropas dzelzceļa aģentūru un, un citiem jautājumiem. Bet pēc tam mums vajadzētu pagaidīt, uh, Uh, kad šie jautājumi ir atrisināti, lai tad komisija varētu pārskatīt savu dokumentu, samērotu visu ar proporcionalitāti un subsidiaritāti, un ir jāņem vērā arī pastāvošie modeļi dažādās valstīs, jo ir lielas valstis, mazas valstis, valstis, kas atrodas Eiropas centrā un nomalēs, uh, Un es domāju, ka mums ir daudz, kas darāms tehniskajā jomā un par pārvaldību. Mums uh, vajadzētu vēl vairāk pie šiem jautājumiem uh, strādāt, atveltīt veltīt tam vairāk laika un komisijai vajadzētu sagatavot jaunu priekšlikumu. Tagad Krāmerkungs, divas minūtes. Saskaņā ar manu pieredzi, es varu teikt, esmu pret monopoliem. Vienalga, vai tie ir valsts vai privāti, monopols no ārpus nevar ietekmēt Mums ir pieredze arī ar konkurenci. Tur ir negatīvi piemēri un pozitīvi piemēri. Nosaukšu pozitīvu. Pēc tam, kad atvērām kravu transportu, dažas valstis atvēra savus tīklus. Pa 30% bija pieaugums, un viena valsts, piemēram, Francija, to aizvēra. Viņi zaudēja 27% no apgrozījuma. Viņi zaudēja darbus. Tagad viņi pa autošosiem pārvedā krāvas, tas uh, sagrauj vidi. Cits piemērs. Disadorfa hasta, tur tika slēgts dzelzceļš tikai 500 personas. Tur brauca. Bija jauns konkurss, tur bija drusku viss mainīts. Šodien 23 tūkstoši cilvēku braukā pa šo posmu, tātad tirgus atvēršana atmaksājās. Tas ir ļoti pozitīvi. Protams, ka arī negatīvi piemēri. Uh, Un uh, tiešie pasūtījuma došana, tas arī tam vajadzētu būt iespējamām. Nevar, tas pilnīgi nenormāli būtu, ja būtu kādā mazā pilsētā, kur varbūt tikai 10-12 autobusu līnijas, to uh, riekot konkursu pa visu Eiropu. Jo tikai 5% Eiropas konkursu tiek arī iztenoti Eiropā. Uh, Tātad vajadzētu būt iespēja dot arī patiešo pasūtījumus, bet par ko esmu pret, ir jābūt šai savstarpējībai, reciprocitātei. Nevar būt tā, ka eh, dzelzceļš Parīzē eh, ir dabu, tieši dod pasūtījumu milzīgām tīklam, bet piedalās uh, Salonikos kaut kādā konkursā un saka, jā, tur ir lieliski, ka tur ir konkurss, bet mājā gan mēs to negribam. Tas pats attiecas arī uz Hamburgas uh, metro līniju. Viņi arī dod patiešo pasūtījumu, bet piedalās arī konkursos Tas nav iespējams. Valstīm ir jāšķiras, ir jābūt šādai brīvībai, tas nav saistīts ar dogmātismu. Ja kāds uzņēmums eh, pats dod patiešo pasūtījumus, un pēc tam atkal saka, ir jābūt konkursam, tas viss attiecas uz, uz šiem mēt, eh, arī mēdus uzņēmumiem, šiem uzņēmumiem. Paldies! Thank you, I now move on to the um, Paldies, tagad pāriesim pie regulas, kas atceļ regulu 1192. Ceru, ka tas neilgs pārāk uh, ilgi, bet uh, došu vārdu Vilsas kundzei ievad vārdiem. Jaromir Kuliček heute nicht da sein und es. Jā, diemžēl viņš nevar būt klāt, tādēļ es tagad runāšu par ziņotāju nostāju. Komisija iesaka regulu 1000 ceturtās dzelzceļa pakaļ šo regulu atcelt. Tas ir komisijas priekšlikums. Šī regula līdz šim sniedza darību valstīm iespēju dzelzceļa uzņēmumiem, maksājot noteiktas eh, finanšu saistības, tos atbalstīt. Un eh, šīs izmaksas nebija jānes citiem transporta uzņēmumiem. Tur bija piecas dažādas kategorijas, sadaļas, piemēram, pensiju maksājumi, dzelzceļa darbiniekiem, kas parasti agrāk dodas pensijā nekā citās darba jomās. Tur bija runa par eh, maksājumiem par eh, dzelzceļa pārējām. Šī regula ir vēl no laika, kad eh, bija valsts dzelzceļa visur, tādēļ ir saraksts arī minēt šajā tekstā šiem valsts uzņēmumiem. Eiropas Savienības paplašanāšanas gaitā tas ir pielāgots pēdējais 2007. gadā, tagad tur ir 36 uzņēmumi valsts atbalsts kopš 2007. gada tikai četras dalību valsts ir izmantojuši valsts - Bēļģija, Vācija, Īrija un Polija. Komisija uzskata, ka regula vairs neatbilst aktuālajiem likumdošanai un tādēļ tā ir diskriminējoša. Droši vien, ka pēdējais ir pareizi. Eiropas Savienībā 27 pār 27 valstīs vairāk nekā tūkstoši uzņēmumi, bet tikai 36 regulas uh, uh, izpratnē tiešām guva labumu no valsts uh, atbalsta, un tas ir diskriminējoši. Ziņotājs uzskata, ka regulu nevajadzētu atcelt, ka tas ir par āgaru, ņemot vērā pašreizējo situāciju, likvidēt šādus maksājumus Referēts iesaka Eiros parlamentam aicināt komisiju 2017. gadā nāk klājā ar ziņojumu par regulas īstenošanu atsevišķās dalībvalstīs, ieskaitot arī vērtējumu vai izmaksas, kas ir pieminētas regulas pielikumos, ir piemērotā veidā konversētas un vajadzētu griezties pie uh, parlamenta padomis. Šāds ziņojums sniegs uh, informāciju, vai regulas uh, jauns variants ir nepieciešams, vai galīgais lēmums būs regulas atcelšana. Dalība valsts tiek aicinātas direktīvu līdz 16. 16. jūnijam 2015. gadam arī īstenot, un komisija tiek aicināta saistīt ar 15. pantu šai pašai direktīvai Eiropas parlamentam Eiropas uh, E, e, Eiropadomē sniegt ziņojumu par tirgus pāraudzību par dzelzceļu Eiropā. Priekšlikums 2017 noteikti to kā laika asi ir, tas ir loģiski un tas ir saistībā ar pārskatīto direktīvu divus gadus pēc īstenošanas atsevišķās dalību valstīs. Šī attiecīgais referents e, sagatavos savus grozījumus šādā garā. Burbers, Paldies, Ferber kunga šeit nav, nezinu, vai viņš būtu gribējis ko teikt. Paņo, kungs. Jā, paldies pavisam izpriekšsādātāji, kungs, šīs regulas atcelšanā, tātad tā, tā ir 1969. gada regula, at, jāatjauno relatīvu līdzsvaru pensijas maksājumos uh, transporta nozarē strādājošiem. Bet es domāju, pirms mēs atceļām šo regulu, mums vajadzētu izvērtēt, kā tas ietekmēs uh, pensijas situāciju šiem strādājošiem. Lai arī komisija apgalvo, ka tas praktiski nekā neietekmēs pensijas izmaksas, toma, iemaksas, tomēr mums vajadzētu prasīt, lai dalību valstis katra savā līmenī izvērtē šo ietekmi, kā tas uh, notiek šobrīd Francijā. It kā problēmu nav, bet tomēr mums vajadzētu pārbaudīt, vai tā tas tiešām ir katrā dalību valstī. Paldies! Uh Termoš kungs, jūs vēlties, nē? Tad Zarībī kungs. Jā, pavisam īsi priekšsādātāja kungs pilnībā piekrītu Žilam Pārņo. Uh, uh it kā šķiet, ka nav nekādu iebildumu pret to, ka visas dalību valstis tiek nostādīts vienā līmenī, ka tām visām tiek noteikti vienādi noteikumi. Uh, Bet eh, es domāju, ka šeit jau mums nekādas lielas grūtības neradīsies, un mēs nonāksim pie vienprātības šajā jautājumā. Komisijas pārstāv, bet gribētu dot vārdu apmēram desmit minūtes jums, un tad vēl uh, referenti varēs atgriezties. Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas vārdā es vispirms vēlētos pateikties Mēstīvu Grošam par to, ka viņš mums visiem atgādināja to, ka komisija tika uzaicināta uz pārskatīšanu un nāca klajā ar priekšlikumu par iekšējā tirgus atvēršanu un, un tātad eh, infrastruktūras pārvaldnieku eh, vai pārvaldīšanas liberalizācija. Nu, parasti komisijai vienmēr pārmet, ka viņi kaut ko nav izdarījuši, bet, nu, šoreiz jāsaka gan, ka viss notika laikā, eh, nu, ar nelielu kavēšanos, eh, jā, termiņš bija decembrī, tad eh, viss notika janvārī, bet, nu, protams, ka neviens jau arī nedomāja, ka tas būs viegli. Uh, pasažieru pakalpojumi ir vietējais tirgus, un mēs uzskatām, ka izaicinājums eh, tiešām bija diezgan liels. Es piekrītu virknē jūsu izteikto bāžu, bet eh, es eh, gribētu atbildēt Zīles kungam, viņš jautāja par to, ko vēlas mūsu pilsoņu, ka tas ir jāņem vērā. Un Eirobarometrs rāda, uh, ka pilsoņi vēlas labāku kvalitāti un līdz ar to vēlas atvērt tirgu. Un tad D. Pārkeras kundze sacīja, ka tirgus atvēršana vien uh, nav pietiekama, jo divas trešdaļas pakalpojumu nosedz uh, e, PSO, un tāpēc tirgus atvēršanai ir jāiet kopā ar obligātu konkursu izsludināšanu uh, par publisko pakalpojumu sniegšanas līgumiem. Rebikungs, eh, es gribēju jums atbildēt, tas nenozīmē nekontrolētu liberalizāciju. Komisija piedāvāja detalizētas eh, normas. Ko, no kā mēs vēlētos izvairīties? Mēs vēlētos izvairīties no krējuma nosmelšanas, un mēs vēlamies uh, redzēt eh, situāciju, kad eh, daudz operātori vēlas atvērt pakalpojumus uz vispievilcīgākajām līnijām, un tieši tādēļ ir izstrādāt detalizētas noteikumi, lai uh, izvērtētu ekonomisko līdzsvaru, un nacionāliem regulātoriem būs šis darbs jāveic. Un tā ir sava atbilde, sava veida atbilde arī Elka Draujikungam, kurš bija satraucies par ekonomisko līdzsvaru. Atbildot Krāmerkungam. kungam Par tiešo piešķiršanu mēs komisijā uzskatām, ka konkursi un konkurence ir lietas, kas ir jāievēro, taču regulā ir pieļauts, pieļaujam daudz izņēmumu. Ja tiek ievērota atbilstoši un skaidri kritēriji, bet šiem objektīviem kritērijiem ir jābūt Bākungam par PSO definēšanu. PSO definīcija definēšana noteikšana paliks kompetento iestāžu ziņā. Tas ir subsidiaritāts jautājums, taču minimāliem uh, procedūru normām būtu jāpastāv un tas ir jāievēro. Īpaši tad, kad mēs runājam par PSO geogrāfisko sadalījumu, tam ir jābalstās uz objektīviem un caurskatāmiem kritērijiem par sliekšņiem. Šeit mēs eh, pilnībā respektējam subsidiaritāti Un jā, nu tur ir par šiem te minimums 3 PSO dalību valstī, kilometru skaits, kas ir noteikts, eh, dzelzceļu sadalīšana eh, un briesmas, ko tās rāda pakalpojumu integritātei, nu tas tā noteikti nebūs, jo tas ir viss atkarīgs no relatīvu 3 PSO izmēriem. Un e, bija arī um, e, bāžas par to, ka e, tirgus atvēršana neradīs vienlīdzīgu sociālo spēles laukumu, bet. Un dzelzceļa struktūra un tās un darba tirgus raksturojums tik ļoti atšķiras no dalībvalsts uz dalībvalstis, ka šeit ir jāievēro subsidiaritāte un reģionālajām iestādēm arī ir jāizvērtē situācija un jānosaka aizsardzības metodes darbiniekiem. Un tas uh, bija arī jautājums par eh, rītošo sastāvu. Mūsuprāt, tirgus atvēršana nebūs efektīva. Uh, ja mēs nenovērsīsim tehniskās barjeras un pieeju atbilstošas kvalitātes eh, rītošajam sastāvam. Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu eh, organizēt konkurēt spējīgas tendera procedūras. Tālāk runājot par funkciju sadalīšanu. Tas viss darbosies tikai tad, kad visi dzelzceļa uzņēmumiem tiks eh, piešķirta uh, nediskriminējoša pieeja infrastruktūrai. Tāpēc ir vajadzīgam, ja jābūt neatkarīgam infrastruktūras pārvaldniekam, un tas bija otrs jautājums, ko izskatījām pārskatīšanas laikā. Un atkārtošu to, ko sācīja Kalas kungs, jā, kontrole pār visiem ceļiem tiks nodota vienai autopārvadātāja kompānijai. E, jūs taču nebrīnīsieties, kas tad notiks ar konkurenci. Par to neviens tādus jautājumus neuzdod. Bet e, tas pats attiecas arī uz dzelzceļu. ceļu Jo ir, protams, jābūt operatoriem šai te finansiālajai un operatīvai neatkarībai un caurskatāmībai, lai izvairītos no interešu konfliktiem. Jūs vēlaties pastiprināt neatkarību un komisija atbild, ka Institucionālā atsaistīšana ir vienīgais risinājums, kas var nodrošināt nediskriminējošu pieju. Un ir tiesa dalībvalstis, kuras vēlas paturēt šo te holdingu struktūru, viņas tā var darīt, ja viņas tā rīkosies, tad ir eh, tiešām jāizveido izcīr Ķīnas mūris, lai uh, nodrošinātu infrastruktūras pārvaldnieka neatkarību. Debārkungs. kungs Jūs aicinājāt eh, spēcīgāk uz to, ka vajadzīgs spēcīgāks re regulators. Nu, mūsuprāt, pietiek ar neatkarīgu infrastruktūras pārvaldītāju. Pretējā gadījumā operators gribēs uh, eh, iet kādā jaunā tirgu, nu, viņam tur nāksies iz, pārāk dārgās tiesu prāvās iesaistīties un viss process būs pārāk garš, mēs jau pakāpēs tāds pie, piemērs esam redzējuši. Un es mēģināšu atbildēt pārtrauktajam deputātam par to, cik maksās um, šī te atdalīšana. Nu, apkārt lidinās cipars 6 miljārdi, bet uh, būtībā tam nav nekāda attaisnojuma. Kāpēc tam vajadzētu būt tik dārgi, lai atdalītu infrastruktūras pārvaldnieku, kas jau ir atdalīts uh, likumīgi? mūsuprāt, eh, tas nav tiesa. Par eh, šo te drošības mūru izveidošanu, jā, es piekrītu Krāmer kungam, ka nodokļu maksātāju naudu nevar uh, vienkārši nodot bezatbildīgu operatoru rokās, kas pēc tam ar to rīkosies pēc saviem ieskatiem. Tā kā finanšu šī te caurskatāmība ir jānodrošina. Es varu vēl un vēl turpināt, un man gan ir palikusi tikai viena minūte, tāpēc vēl But, uh, we, we well, Tātad runājot uh, par grāmatvedības normām, kas tiek pievērotas, ko piemēro dzelzceļa kompānijas, nu tas viss ir novecojis un, un nav atbilstošais uh, tiesību aktiem un, un vēlētos pie sacīt uh, Groša kungam, ka Mēs pieņēmām valstu specifiskas rekomendācijas, kurās daudz kas attiecas uz dzelzceļu. Un eh, dzelzceļa pakotne ir ārkārtīgi svarīga izaugsmei un ES nākotnei un es ar nepacietību raugos uz šīs pakotnes ātru pieņemšanu. Liels paldies, un es paspēju laikā! Jā, jūs tiešām paspējāt laikā un paldies par to. Tā kā tagad referentiem vārds uz divām minūtēm katram. Elka Drauvikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribēju teikt paldies kolēģiem par komentāriem. Es to visu ņemšu vērā. Ēnu referentus es satikšu arī personīgi tuvākajā laikā. Tas, ko teica komisija. Protams, es to saprotu, ka komisija vēlas aizstāvēt savu priekšlikumu. To es viņai arī nepārmetu, bet eh, gribētu norādīt šeit eh, uz aptauju. ja kāds mēģina argumentēt, ka liberalizācija vienmēr ir laba, tad tomēr jāņem vērā, ka tas vienmēr tā nav. Mums ir svarīgi, lai mēs sasniegtu savu mērķi. Mūsu mērķis ir izveidot eh, efektīvu pakalpojumu, kas būtu draudzīgs klientiem, pasažieriem. Mums ir vajadzīgs arī līdzsvars. No vienas puses mums ir vajadzīga zināma elastība, mums ir vajadzīga ekonomikas um, motivācija, bet otr, no otras puses mēs nevaram iet pārāk tālu, jo tas novestu pie tā, ka pakalpojumi pasliktinātos, ka būtu sociālā pasliktināšanās, un es esmu pret to. Es domāju, ka atlikušo diskusiju mēs varēsim arī izvērst vēlāk, mums vēl būs vairāks iespējas to darīt. Paldies! Jā, finda. Graša kungs, paldies priekšsēdētāji. Gribēju teikt paldies kolēģiem. Un, eh, kā jau ir ar labu tradīciju parlamentā, ka būs arī saruna ar eh, ēnu referentiem, bet arī ar kolēģiem, kas vēlas iegūdīt eh, savu sniegumu kopējā jautājumā. Drusku par komisijas teikto. Es domāju, ka ir labi atgādināt to, ko mēs jautājām. Es domāju, komisija arī šodien dzirdēja, ka mēs esam par lielāku elastību noteiktās jautājumos. Es ceru, ka komisijas nostāja būs atklāta, vai būs par pasūtījumu skaitu, vai termiņiem, vai pasūtījumu veidu. E, gribētu atgādināt, esmu pārliecināts, ka ja mēs e, vēlamies e, apkopot spēkus no visām politiskajām grupām, tad uh, dzelzceļš varētu kļūt uh, jau rīt par Eiropas ebus, par, uh, ja mēs, bet mēs paliksim tādā vietējā domāšanā, mēs, mēs pazaudēsim iespējas gan pētniecībai, gan mobilitātei, gan uh, nodarbinātībām, gan visam, un tas ir liels izaicinājums. Un tas viss tiks vērtēts pēc tā, kādus priekšlikumus esam izvirzījuši. Mans priekšlikums ne tikai komisijai, bet arī padomē, jo tas būs mūsu svarīgākais sarunpartners pārliecināt padomi nedomā tikai nacionālās robežās, ne tikai dalību valstu robežās. Ja mums tas izdosies, tad mēs būsim izdomā, izdarījuši kaut ko ne tikai dzelzceļa labā, bet arī būsim parādījuši pilsoņiem, kāda pievienotā vērtība tam ir. Paldies! Vils kundze, tagad nevar izdarīt kopsavilkumu. Es vēlreiz gribu atkārtot, ka paneiropas domāšana, protams, šeit būtu labākais risinājums, nevis tāda šaura uh, savas sētas slaucīšana, un es vēlos atgādināt, ka nākamā sanāksme ir pirmdiena Brisele 17. jūnijas pulksten trijos, un ar nepacietību ceru, ka, un es eh, gribēju pateikties tulkiem, es saprotu, ka jūs divas dienas esot strādājuši pie ļoti tehniskām lietām, tā kā es to augstu vērtēju, paldies, un visu labu!